Monsieur le candidat commissaire, monsieur le président. Dārgās, dārgie dāmas, dāmas un kungi, es aicinu presi atbrīvot zāli. Pateicos jums par jūsu klātbūtni. Es vēlētos jums atgādināt, ka komisāra kandidāts būs jūsu rīcībā pēc noklausīšanās. Un mēs vēlētos sākt darbu. Mēs eh, to sāksim ļoti ātri, tāpēc, ka mums ir arī ļoti strikts laika grafiks. Levandovska kungam ir tiesības runāt uz mums trīs stundas un nevienu minūti vairāk, kā arī, protams, nevienu minūti mazāk. Uh, jo pēc tam mums ir jādodās prom no šīs zāles, lai tā paliktu tukša nākamajam kandidātam. Šī sanāksme, šī noklausīšanās tiek pārraidīta tiešraidē internetā. Šī ir publiska budžeta komitejas sanāksme, Šeit ir arī preses pārstāvji e, un arī citu institūciju pārstāvji, arī diplomātisko pārstāvniecību pārstāvji, un es vēlētos viņus šeit sveikt. Mēs šeit esam pulcējušies budžeta komitejas vārdā, un arī te piedalās budžeta kontrolas komitejas pārstāvji. Un es vēl vēlētos piebilst, ka lauksaimniecības un reģionālās komitejas arī tika uzaicinātas pēc viņu pašu lūguma. Un abos gadījumos ir šeit ieradušies attiecīgo komiteju priekšsēdētāji, kas uzdos jautājumus savas komitejas vārdā. Es vēlētos šeit sveikt Jon, Janušu Landovski, kurš ir mūsu uh, budžeta komisāra kandidāts. Mēs viņu pazīstam kā deputātu, bet kā komisāru mēs viņu pagaidām vēl nepazīstam, un tāpēc saskaņā ar uh, vadlīnijām, pēc kādām notiek komisāru apstiprināšana, kas ir noteiktas reglamenta 17. punktā, mums ir jānovērtē komisāru kandidāta kompetences, viņu um, uzticamība Eiropai, mums ir arī jānovērtē viņu zināšanas par viņiem uzticēto portfeli un viņa komunikācijas spējas. Es vēlētos arī atgādināt, ka pirms noklausīšanās komisāra kandidāts ir atbildējis uz rakstiski uzdotajiem jautājumiem. Rakstiskās atbildes tika izsniegtas visiem deputātiem visās valodās. Tas arī ir pieejams zālē un vēl dažādi citi dokumenti. Protams, tur ir arī darba kārtība. Mm, Lavandovska kunga CV tika, e, ir pieejams angliski, vāciski un franciski. Tad vēl mission statement e, arī ir pieejams, arī jautājumi, kas tika uzdoti komisāra kandidātam, un arī Barozo kunga vēstuli. Spēcot, es vēlētos noprecizēt, to, kā notiks šī noklausīšanās, un es vēlētos jau iepriekš atvaināt, atvainoties komisāra kandidātam un komiteju locekļiem, kas šeit ir klātesoši. Es tāpēc vēlētos atvainoties, kā man jūs ir jāierobežo, kad jūs izteiksieties, un man būs tā nepateicīgā loma pārtraukt visus, kas pārsniegs viņiem pieejamo laiku. Komita, komisāra kandidāts varēs izteikties desmit minūtes sākotnēji, un pēc tam varēs uzdot jautājumus, kur laiks būs ierobežots uz vienu minūti, un komisāra kandidāts, kandidāts arī varēs atbildēt vienu minūti Mm, jautājumus varēs uzdot tie locekļi, kuriem šīs tiesības ir piešķirtas, vai tie, kam šis loceklis ir šīs tiesības deleģējis. Bet mēs vēlamies, lai te varētu izteikties visi komiteju pārstāvji. Mēs vēlētos ievēr, ievērot tos noteikumus, ko mēs paši sev esam e, izveidojuši, un lai mēs varam uzklausīt visus. Tāpēc komisāra kandidāts uzstāsies vispirms desmit minūtes, pēc tam divas stundas un 45 minūtes notiks jautājumu uzdošana, un pēc tam, ja mums atliek mazliet laika, tad es Landovska kungam došu vārdu, lai izteiktu savus noslēguma secinājumus. Uh, Nu, un tagad es ierosinu, ka mēs uzklausām Landovska kunga uh, ievadrunu. Jums lūdzu vārds. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu atbildīgs par šīs sanāksmes gaitu, bet sākotnēji es gribētu pāris vārdus sacīt savā dzimtajā valodā, proti poļu valodā. Jāzik, v časach trudnych był narzędziem przetrwania kultury. Grūtā laikā valoda ir bijusi tas veids, kādā mēs saglabājam nacionālo kultūru un identitāti. Un es pārstāvu paudzi, kas tos laikus atceras, kas zina, kāda ir brīvības cena un kas apzinās, cik vērtīgi ir būt Eiropas Savienības dalība valstīs, arī atbalst multilingvālismu principu Eiropas Savienībā. Uh, Tieši tāpat arī Laslo Surjana kungs, kurš šeit ir mūsu vidū šodien. Bet es arī esmu praktisks un pragmatisks dabas cilvēks, un tāpēc, lai padarītu tūkiem dzīvu vieglāku un lai atvieglotu mūsu savstarpējo saprašanos, es turpināšu savu uzstāšanos angļu valodā. Es gribētu paust savu īpašo sajūtu, ka es atrodos jaunā lomā, vietā, kuras ļoti labi pazīstu. Formāli es joprojām esmu Eiropas parlamenta deputāts, šeit es jūtos kā mājās, kā savas ģimenes lokā, bet jau jaunā lomā. Danut Hībners kundze, viņas, jā, viņai vajadzētu būt mūsu vidū šodien, bet viņa tā kā dodas pretējā virzienā. Šobrīd viņa vada parlamentu reģionālo komiteju, un viņa gatavojas uzdot jautājums reģionālās politikas nākamajam komisāram. Un tagad, protams, es varu paļauties uz savu iegūto pieredzi, kur esmu iegūst šeit parlamentā, bet es gribētu atgādināt divus tāds patīkams atklājums no laikiem, kad es biju jaunpienācējs. Pirmkārt, es sēdēju prezidijā un aiz manis Reimārs Böge Jānis Mulders un Rāfs Valters sēdēja aiz manis. Viņi visi bija daudz pieredzējušāki par mani, bet viņi bija ārkārtīgi iecietīgi un eh, ļoti palīdzēja jaunpienācējiem. Un tāpat bija arī no Salvadora Garīgas puses, Lamasūra kunga, Greslas kundzes un citu puses mūsu grupā. Otrais atklājums bija tāds, protams, ir saistīts ar to veidu, kā citas grupas, tā skaitā opozīcija, Katrīna Gan, Juta Hauka, Anna Jensena, viņi varētu būt kā modelis atbildīgai politikas veidošanai. Tāpēc es varētu runāt par citiem cilvēkiem, kas pauda dažādas atšķirīgus viedokļus, bet mēs visi bijām vienoti, tad, kad ir nepieciešams definēt vienotu pozīciju. Tas ir, tā bija parlaments stiprā puse, un tādēļ parlaments savas pilnvars ir paplašinājis, un tagad uh, tam ir arī primārās likumdevēja tiesības. Bet šāda vienotība, ka tā ir nepieciešama, ir nepieciešama arī no komisijas puses, un to sauc par koleģialitāti, un es pilnībā uh, baraksto zem šī principa. Proti, mēs esam komanda, un mums ir jāraugās, lai rakstītā politika būtu konsekventi. Ja mēs paši katrs sastādīsim savu politiku, mums visiem ir jāuzņems kopīga atbildība, tad, kad lēmums ir pieņemts. Varbūt kādreiz bija izdevīgi rīkoties savādāk, bet šodien es neizteikšu pārāk daudz paziņojums, jo mūsu kolēģija vēl pagaidām nav pieņemta. Es nenovērtēju par zemu tos izaicinājumus, kas, kuriem mums būs jāstājas pretī šodien, un tie daļai jau ir aprakstīti manās rakstiskajās atbildēs. Mums ir ārkārtīgi pilna darba kārtība, tur ir ārkārtīgi daudz politizēti un strīdīgi jautājumi, kas ir um, papildus ikdienišķajam darbam. Mans pamatu uzstādījums ir tāds - Eiropas Savienība ir ārkārtīgi ambiciozs regulators, kas cenš savus noteikumus noteikt visā pasaulē, bet nevienmēr tas ir veiksmīgi, kā mēs redzējām nesen arī Kopenhāgenā, bet šis lielais regulators ir um, apbruņots tikai ar 1% IKP vērtiem eh, budžeta ieročiem, ja tā varētu teikt. Tas ir puse no Francijas budžeta un neliela daļiņa no Vācijas budžeta, un mums ar šo diezgan, ar šiem diezgan mazajiem līdzekļiem ir jārīkojas mūsdien diez, diezgan sarežģītajos apstākļos. Es domāju, ka uh, pēc krīzes Eiropā šis budžets nevarētu tuvākajā laikā palielināties, tādēļ, ka daudz dalību valstis šobrīd cīnās pašas ar savām problēmām. Šis ir sarežģīts laiks, un tas nozīmē, ka mums ar šiem mazajiem līdzekļiem būs jā, jā, jārisina papildus vajadzības, tāpat jāpild savas politiskās saistības, kas eh, dažkārt ir finansiāli ļoti ierobežoti mums ir jāmēģina būt elastīgākiem nākamajās finanšu perspektīvās un jāatrod svīras sadarbībā ar privāto sektoru, ar Eiropas investīcijas banku un citām institūcijām. Pēc pielāgošanās procesa Lisabonai ir tas process, uz ko mēs raugāmies ar lielām cerībām. Es uzskatu, ka tur ir runa par tādu kā evolūciju. Mums ir, mēs nedrīkstam iestikt pagātnē, mums ir jānonāk pie inovatīviem risinājumiem. Tajā pašā laikā mums ir jāizmanto tās zināšanas, ko mēs esam ieguvuši līdz šim. Tā skaitā jādomā gan par pašresursu labāku izmantošanu, arī tās ir zināšanas, ko mēs esam ieguvuši, un, piemēram, tas jāizmanto multi daudz līmeņu kohēzijas politikā. Tā ir daļa no mūsu Eiropas dzīves modeļa. Uh, tas, kas ir tradicionāls, nevienmēr ir novecojis. Mums ir jāpanāk šis līdzsvars, kā tas, piemēram, ir ar finanšu regulā, regulējumu. Šim ir regulējumam jābūt elastīgākam, bet tajā pašā laikā mums ir jātiec pret uh, pozitīvām deklarācijām nākotnē. Mums ir jābūt lietotājiem draudzīgiem, orientētiem uz iedzīvotājiem. Tas varētu būt mūsu vadmotīvs ne tikai komisijai, bet mums visiem. Mums ir, komisijai ir jāuzlabo savas attiecības ar cilvēkiem, kurus ir ievēlējuši cilvēki un kas sēž šajā telpā parlamentā, un es ceru, ka būšu pro, godīgs vidutājs un ka es varēšu uzsākt labus attiecības šajā ziņā. Trīs stundas. Uh, Es domāju, ka tas ir tāds pietiekam labs laiks, lai mēs izdiskutētu visus jautājumus. Paldies! Merci. Paldies, eh, komisāra kandidāta kungs. Es apsveicu jūs ar to, ka jūs runājāt astoņas minūtes. Tas jums dos uh, vārdu vēl nobeigumā garāk izteikties mūsu sanāksmes beigās. Un tagad es došu vārdu tādai pirmā jautājuma rindai. Mēs sāksim ar koordinatoriem un Salvadors Garīga no Tautas partijas var uzdot jautājumu vienu minūti. Paldies, Levandovska kungs. Jā, ir kāds ideālā. Uh, komisāra kandidāta tēls, tad jūs tas esat tieši budžeta komisāra āmatām. Jūs jau strādājāt budžeta komitejā arī iepriekšējā sasaukumā. Jūs ļoti labi zināt, kā darbojas parlaments un cik sarežģītas attiecības ir ar padomu. Un es domāju, ka jūs noteikti būsiet gandrīz pilnīgs komisārs. Uh, Jūs būsiet pirmais komisārs, kam būs jāpiemēro Lisabonas līgums, un uh, tur ir uh, zināmas iniciatīvas paredzētas tieši komisāram. Un vai jūs to darīsiet um, tā, ka tas eh, budžets būs viens no galvenajiem jautājumiem. Vai jūs um, sazināsieties ar mūsu referentiem vissvarīgākajos jautājumos, kad ir runa par ārkārtīgi būtiskiem jautājumiem? Merci. Monsieur Lewandowski, pour une... Paldies, Lūdzu, Levandovska kungs, vienu minūti. Paldies. Protams, neviens nav perfekts, bet man jāsaka, ka mums ir jāpielāgojas Lisabonas procesam. Tas ir pārējais eh, process, bet eh, zināmā mērā tur jau ir panākt vienošanās, samienāšanās līmenī novembrī, kas attiec uz sadarbību ar parlamentu, kas attiec uz šo periodu. Viss izskatās daudz sološi, bet kas attiec uz formālo pusi, mums ir jāpārunā šis uh, nolīgums par palielinātām kompetencēm, kas skar parlamentu. Un eh, es esmu gatavs būt klāt, kad vien ir tāda vēlma parlamentā. Tas ir arī Baroz, prezidenta Barozo vadlīnijās iekļauts, lai stiprinātu attiecības ar parlamentu, un ir arī konkrēti priekšlikumi, viens no tiem jau ir izdarīts, proti kopš oktobra. Uh, notiek uzklausīšana parlamentā un priekšsēdētāja konferencē. Es gribētu atbildēt arī uz lūgumam risināt intensīvāks un formālāks sanāksmes ar starp komisiju un parlamentu. Paldies! Gārīgas kungs ir apmierināts ar jūsu atbildi. Lūdzu, Geran Ferma kungs uz vienu minūti. Uh, Mr. Levandovski, uh, the budget is not just... Levandovska kungs, budžets tas nav tikai, tie nav tikai skaitļi, bet arī politiskas vērtības, un bieži vien te rodas uh, pretrunas starp sociālās iekļaušanas politiku un budžetu un diskriminācijas politiku un dzīvumu līdztiesību un tā tālāk. 2010. gada budžetā attiecībā uz sociālo iekļaušanu bija liels pretrunas. Uh, un joprojām nav atrisināt arī dažādi citi jautājumi, tādēļ, ka padomu vēlas risināt šos jautājumus, atvēlot mazāk līdzekļu sociālās iekļaušanas politikā. Kāds ir jūsu viedoklis, vai mēs varam atļauties celt mūsu ambīcijas sociālās iekļaušanas jomā? Un otrs jautājums. Mums bija smags diskusijas par Lisabonas stratēģiju. Daži labēji centriskie politiķi vēlējās koncentrēties tikai uz izaugsmas jautājumiem, bet mazāk uz sociālās, sociālajiem jautājumiem Kāds ir jūsu viedoklis 2020. gada programmā? Un visbeidzot, kāds ir jūsu viedoklis par Eiropas Savienības attīstības politikām, kāds ir bijuši daudz, tā skaitā attiecībā uz ģimenes plānošanu un sieviešu reproduktīvo veselību? Kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos? Buku. Paldies, Lūdzu, Levandovska kungs, jūs varat atbildēt divas minūtes. Um... Runājot par iekļaušanu, ir dažādi līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, jūs runājāt par šiem mikrofinansēšanu. Neviens neapstrīd šī instrumenta liederību, kas varētu būt ļoti labi, lai veicinātu dažādas pasākumus, lai rastu darbu arī jaunākajai paudzei. Un es zinu, ka tāda ir arī parlamenta nostāja. Runājot par progresa programmu, tā tika palielināta pēdējā pārunu kārtā par finanšu perspektīvām. Bet es zinu, ka uz doto brīdi ir nospraust ļoti konkrēti mēķi, lai pārvietotu progresu komisijā. Un es ļoti augstu vērtēju šādu instrumentu kā mikrofinansēšana. Un, protams, tas nav tikai saistīts ar izaugsmi, bet tā ir vairāk tā kā nepiepildīts solījums Lisabonas stratēģijā. Arī citas dimensijas ir svarīgas. Pirmo reizi Lisabonā ir jēdziens par teritoriālajiem koheiziju, nevis tikai par sociālo vai ekonomisko koheiziju. Tad tas ir jauns jēdziens, kas tagad gaida finansējumu. un īsti nesapratu, par ko bija pēdējais jautājums. Jā, atkārtošu, runājot par Eiropas Savienības attīstības politikas pretrunām, runājot par ģimenes plānošanu un sieviešu reproduktīvo veselību, piemēram, par 2010. gadu budžetu balsojot, bija vairāki grozījumi attiecībā uz attīstības palīdzību tieši saistībā ar šo jautājumu un deputāti mēģināja liekt Eiropas Savienībai atbalstīt ģimenes plānošanas programmas, tostarp iekļaut informāciju par abortiem un iekļaut pasākumus par reproduktīvo veselības uh, uzlabošanu. Un jūs balsojāt par šiem grozījumiem, lai gan ir teikts, ka mēs esam teikuši, ka, lai sanāk, panākt tūkstošgadus mēķus, šāda informācija ir nepieciešama. Tāpat mēs runājam par vienlīdzīgas samaksas principu. 2008. gadā bija arī Boitengan ziņojums, jūs ziņo, balsojāt pret to, un šai ziņojumā jūs balsojat par to, lai noraidītu priekšlikumu par līdzvērtīgu attieksmi, neņemot vērā vecumu, reliģisko novirzi un tā tālāk. Un tādēļ es vēlos jautāt, kāda ir jūsu nostāja šajos jautājumos par sieviešu tiesībām, par abortiem, par homoseksuāļu tiesībām un tā tālāk. Vienu minūti, Levandovska kungs. Es saprotu, ka šis jautājums visā Eiropā ir ļoti jūtīgs. Protams, jūs varat atsaukties uz manu vēlēšanu arhīvu, Es balsoju kopā ar savu politisko grupu, un mēs varam izmantot budžeta grozījumus, lai palīdzētu jaunatīstības pasaulē. Un Eiropa ziedoja 10 miljārdus katru gadu ir viena no dāsnākajām institūcijām visā pasaulē. Un tad mēs arī runājam ne tikai par līdztiesību, bet arī par to, kā to panākt gan dzimumu, gan atalgojumu jautājumos. Un arī citi jautājumi, ko jūs minējat, es nedomāju, vai tos var sasniegt tikai ar budžeta palīdzību. Un jā, jums taisnība, es balsoju par, šiem, par šiem jautājumiem, tā kā par tiem balsoja man politiskā grupa. Paldies. Demokrātu vārdā es došu vārdu Jensens kundzei. Thank you very much. Uh... Paldies. Es lieku ļoti liels cerības uz šo kandidātu, kuram būs ļoti grūti darbi gaidāmi par budžeta ziņojumu, es domāju, un arī runājot par finanšu perspektīvām. Un viens no jautājumiem, kur parlamentam ir ierobežota ietekme, ir ieņēmuma puse, kurai jūs nedaudz pieskārāties jau. Šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts Tur mēs runājam par samazinājumu, samazinājumiem un samazinājumiem. Un šīs komitejas priekšsādātājs ir mēģinājis izteikt ieteikumus, kas varētu palīdzēt dalībvalstīm šajā ziņā. Un es vēlējos uzklausīt, vai jūs vēlaties atkal atsākt padzināts diskusijas par šo jautājumu un kā jūs skatāties uz to, kā šo procesu būtu jārisina ar mums pieejamajiem resursiem. Paldies, eh, Jensens kundze, par šo simpatisko mājienu. Nu, Levandosku kungs var atbildēt divas minūtes. Remember, uh, we, uh, we Jā, runājot par mūsu priekšsētāju, viņam notika kas ļauns, ka viņš sāk runāt par nodokļiem, un tas nozīmē, ka Eiropa droši vien nav gatava jauniem nodokļu piemērošanas veidiem, un tas varētu kaitēt saiknei ar pilsoņiem. Es cienu visu darbu, kas ir padarīts parlamentam. Tas ir jautājums, kas ir jāpārskata, un šī pārskata laikā ir jāskata visi aspekti, to starp arī aspekts par resursiem. Mēs vēlamies piedāvāt jaunu priešlikumu par jauno finanšu perspektīvu Un, lai to varētu izdarīt pareizi, mums ir jāņem vērā visi izziņojumi no Lamasūra kunga, jo tas bija arī mēģinājums sazināties ar valstu parlamentiem un paplašināt dialogu un sarunas. Un, ja mēs runājam tikai par izņēmumiem, izņēmumiem, izņēmumiem, Tātad tie ir izņēmumi izņēmumiem, kas ir no, redzami, Romas līgumā. Un tā kā valstīm ir fiskālajā ziņās autonoma vara, tad mēs nevaram runāt par pašu resursu tīru fiskālu sistēmu, jo tā neatbilst politisko iespējamību kritērijiem. Un tādēļ tas, ko mums vajadzētu panākt, ir uzlabojumi. Varbūt divos jomās, kā to piedāvā parlamenta ziņojumos, jo šajos dokumentos mēs varam atrast visu, kas šī posmā ir īstenojams un iespējams. Paldies! Paldies, Lūdzu, Jensens, kundz, vēl vienu minūtu. Uh, that, uh... Mēs zinām, ka šī diskusija būs saistīta arī ar diskusiju par kopīgās lauksaimniecības politikas nākotni un par, par to, ka mēs mainām šo politiku, lai maksātu par sabiedriskajām precēm attiecībā uz vīdi, uz dzīvnieku labturību. Un vai jūs palīdzētu īstenot pētījumu šajā jomā, un Eiropas parlaments īstenoja pilotu projektu 2009. gadā, lai izpētītu šos jautājumus un nav noticis pilnīgi nekas, un vēlos pajautāt, vai jūs kā komisārs izpildīsiet, izbi, izpildītu budžetā varas iestāžu vēlmes. Well, Vienu minūti. Uh, my respect for you is enough to... Jā, es varu atbildēt, protams, es ņemšu vērā to. Un viss mainās, tas šeit nav tāda pati īpat, īpatsvars budžetam, bet šī joma tiek kritizēta visvairāk kopējā lauksamniecības politikā. Un tagad es izteikšu savu personīgo viedokli, ka mums nevajag racionalizēt politiku, jo mēs esam nonākuši pie kopīgās politikas beigām, bet eh, es domāju, ka mums ir jārunā vairāk par modulāciju uz brīvprātīgas bāzes un arī dalībvalstīm jābūt brīvai izvēlēji par to, kā nogādāt atbalstu lauksaimniecības sektoram. Ir nopietni nepieciešams saglabāt Eiropā lauku ekonomiku, lauksaimniecību, bet komisija apzinās, ka lielā mērā šī joma tiek kritizēta visvairāk no visām mūsu politikām. Paldies! Paldies! Tagad jautājums uzdos zaļo grupu Duranas kundz. Lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Laipni lūdzam, Levandovska kungs. Man ir viens pirmais jautājums, kas attiecās uz konsultāciju rezultātiem attiecībā uz to, ko darīja komisija budžetā. Jūs, eh, protams, dzirdējāt, kā mēs te uzsveram klimata pārmaiņas kā vienu no galvenajām prioritātēm, un es vēlētos uzzināt, vai arī jūs saglabāsiet šo prioritāti kā pirmo prioritāti, sevišķi ņemot vērā to, ka no jūsu iepriekšējām deklarācijām, pirms jūs bijāt komisāra kandidāts, man liekas, ka jūs mums svarīgāka ir konkurētspēja. Tad vēl es vēlētos jums uzdot vienu jautājumu, kur jūs jau daļēji atbildējāt. Kā jūs domājat orientēt tiešās palīdzības uh, sniegšanu un mm, sevišķi, kad mēs runājam par lauksamniecības ilgtermiņa attīstību? Un trešais jautājums. Uh, man ir par 2020. gadu un par Eiropas Savienības stratēģiju. Arī e, vēlētos uzzināt jūsu jautājumu par budžetu un šo kalendāru. Paldies, ar priekšsādātājs divas minūtes, Levandovska kungs. Of... Protams, mēs runājam jautājumu par klimatu sasilšanu nedaudz savādākā kontekstā, redzot, kas notiek aiz loga. Protams, mums Mums ir eh, dažādi risinājumi pēc pēdējās samierināšanas un visbeidzot, te nav runa tik daudz par 2,4 miljardiem eiro, bet gan par 150 miljoniem eiro, kas ir jāatrod kopienas budžetā. Un arī pateica, pateicamies parlamentu par to, par to, ka tas ir palielinājis attiecīgās horizontālās programmas par 50 miljoniem eiro 2010. gadā. Līdz ar to 10. gadā mums ir laba situācija. 11. gadā un 12. gadā ir jāatrod papildus līdzekļu. Pilnīgi nezinām šobrīd ir tas, kā tiks finansēts jautājum, klimata jautājums 2013. gadā. Un nākotnē tie galvenie jautājumi, vai to būtu jāfinansē no kopienas budžeta, uh, vai ir jāveido atsevišķs klimata fonds, bet tas ir tas jautājums, uz ko atbildi tiks sliegta tuvākajā nākotnē. Kas attiec uz lauksaimniecību, protams, es daudzās jomās aizstāvu pieeju no apakšas uz augšu, un uh, ir jāizmanto šīs te sākotnējās vietējās zināšanas, bet uh, lauksaimniecības politikas pārorientēšanās ir ļoti būtiska. Tā ir tāda orientācija, kas tagad vairāk skar tā dēvētās vecās Eiropas Savienības dalību valstis, un attiecībā uz jaunajām arī zinām pielāgošanās notiek. Es domāju, ka tas ir tāds vietas risinājums, jau ir programma, kā iziet no, šīs te, no šīm te problēmām, kas skar dažādas tehnoloģijas un kādējā, ar, ar kur palīdzību mēs, teiksim, varētu arī panākt labāku apstākļus videi. 2020. gads. Pirms tam ir jāveic pārskats. Tās ir pirmās, tā, tā ir saikne ar pirmajām prioritātēm. Es gan nedomāju, ka pavasar padomi to risinās, bet gan jūnijā varētu par to runāt, un pēc tam mēs arī izskatīsim nākamās politiskās prioritātes. Paldies! Paldies, Durans kundze. Jūs nevēlaties neko teikt, Tripels kundze. Paldies. Pēc tam, kad es tagad esmu īsi uzklausījusi jūsu teikto, Levandovska kungs, es gribētu pavaicāt, kāda ir jūsu politiskā vadības loma, kā runājot tieši kā, kā amatu kandidātam. Uh, Mēs redzam, kāda bija rezultāta Kopenhāgenes konferencē, un mēs zinām, ka politiskā ziņā ir ļoti daudz, kam jāmainās, ja mēs tuvāko gadu laikā vēlamies panākt labāks rezultāts gan ekoloģijas, gan ekonomikas ziņā, un tas ir jāsasaist savstarpēji, un tie laiki ir pagājuši, kad ekoloģija būtu prioritāra attiecībā uz ekonomiku, un tas jāatspogļo arī finanšu perspektīvā. Un tāpēc es gribētu pajautāt, kāds ir jūsu viedoklis, vai tāda nostāja, kādu jūs šobrīd prezentējat, tāda atturīga pozīcija ir tas, kas ir nepieciešams jaunajai komisijai, vai arī tomēr jums būtu jāuzņems tāda vadošāka loma saskaņā ar Lisabonas procesu. Paldies! Paldies, Levandovska kungs, lūdzu vienu minūtu. What I don't like. Kas man nepatīk Eiropas Savienībā kā tādā. Tās ir tās politiskās saistības, kuras, kuras nav pietiekami atbilstīgi finansētas, un tā tas ir saistībā arī ar uh, Kopenhāgenā pieņemtajām saistībām. Problēma, kā to finansēt? Uh, kad ir teicis pieņemts tāds politisks lēmums, kas neatbilst uh, ikvienu cerībām. 2020. gada stratēģijā vidas jautājumi un uh, vidas programma ir, uh, tiek uzskatīta par galveno prioritāti, bet es domāju, ka budžetā tas būtu jāatspoguļo 2020. gada dokumentos arī, bet mums pārāk maz laika ir starp šo te pārskatu un starp to, kas notiks jūlijā pēc tam, kad tiks pieņemta 2020. gada stratēģija. Un šajā stratēģijā vidas un klimata jautājumi tiek uzskatīti par galveno prioritāti. Un tieši tādēļ te būtu jābūt zināmām sekām, ja jūs man jautājat par uh, par reālo saikni, ne tikai tiem lozungiem attiecībā uz budžetu. Paldies! Paldies! Epinka kungam tiks dots vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Es uzdošu savu jautājumu Nīderlandiešu valodā. Runa ir par pašu resursiem. Un Jūs teicāt uh, pirms brīža, um, ka jūs esat diezgan piesardzīgs, bet ziniet, nu, te no jums netālu sēž Dehana kungs, un viņam ir pilnīgi citi uzskati. Viņam liekas, ka vajadzētu atrast kādu zaļu risinājumu, un es gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Paldies, Levandovska kungs. Pateicoties mūsu prezidentam, mums aiz muguras ir tāds ļoti nozīmīgs pārskats, un mēs zinām, ka Austrija, Nīderlande uh, vēlas, lai resursu sistēma būtu tīri fiskāla, kas mums būtu jāievēro. Pirmkārt, tas ir jautājums par um, vienprātīgu lēmumu padomē par pašu resursiem, un otrkārt, dalību valstu fiskālā suverenitāte. Un tādējādi mums ir jāpanāk politiski īstenojams risinājums. Ir kandidāti, teiksim, uh, arī nodokļu jomā, lai palielinātu šos pašu resursus, arī To var atrast Šrājers kundas 2004. gada priekšlikumā. Tāpat mēs esam saņēmuši citus priekšlikumus. Ir vairāk kandidātu nodokļu kandidāti attiecībā uz CO2 emisijām ir ļoti interesanti ierosinājumi, kurus varētu ņemt par pamatu pašu resursu iegūšanai, un to visu vajadzētu papētīt. Vienkāršošana, fiskālā neutralitāte, šādu nodokļu ievākšanas izmaksas. Līdz ar to es neizslēdzu pašu resursus, bet es atbalstu divu fāžu vai trīs fāžu pieju, lai pārietu no Romas līgumu nākamo sistēmu, jo šobrīd mēs esam pretrunā ar Romas līguma garu. Paldies! Sí. Paldies! Hepinkungs, eh, jums nav nekas vairs piebilstams, nu ļoti labi. Uh, kāds Romas imperators teica, ka naudai nav smakas. Nu, un tagad mums būs jānolem, jāizlem par to, vai nauda ir krāsa. Tagad gojas grupas vārdā Migels Parteškungs. Lūdzu, vienu minūti. Pats paldies priekšsēdētāji kungs. Levandovska kungs, jūs esat eh, komisāra kandidāts, un mans jautājums ir sekojoši. Jūs tur runājāt par pašu resursiem trīs dažādās formās. Pirmā forma, kā mēs par to runājām, ir eh, vienprātības problēma. Otrs eh, variants bija. Es neatsakos ne no viena risinājuma priekš pašu resursiem, un trešā forma bija skaidri runāt par uh, to, kā mums būtu nodoklis finanšu operācijām. Nu, es šo to zinu par finanšu operācijām. Un e, pat jūsu politiskās ģimenes e, premjerministri, tādi kā Sarkozy un Gordona Brauna kungs Lielbritānijā, atbalsta uh, finanšu operāciju aplikšanu ar nodokli, un tāpēc man jautājums ir par to, kāpēc tas tiek paturēts, ja Eiropas Savienības galvenie premjerministri no tā ir atteikušies. Kāpēc jūs esat pret šo likumu, vai jums, uh, vai jūs varētu man atbildēt? Si, Paldies, lūdzu, divas minūtes. That's not quite. Uh, uh. Tā nu gluži nav. Es esmu ļoti atvērts un esmu to arī pierādījis parlamentu budžeta komitejā. Es esmu atvērts attiecībā uz jaunām idejām, bet tām ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Es zinu, ka atšķirība no citiem tekstiem finanšu transakciju aplikšana ar nodokli ir viens no, viens no variantiem. Tobin kungs arī ir eh, atteicies to pilnībā atbalstīt, bet tas ir tāda iespēja tiek piedāvāt kā viena no vairākām, un eh, Eiropas centrālā banka arī ir izteiksies par to. Es esmu atklāts, atvērts to izpētīt. Protams, priekšlaiks neizdarot secinājums. Bet eh, tas arī atbilst prioritāšu sarakstam 2020. gada stratēģijā. Uh, Mūsu pienākums ir eh, ierosināt atšķirīgu metodi, lai neturpi, neturpinātu pašreizējo pašresursu sistēmu. Un tāds ir secinājums izriet no 2005. gada um, stratēģijas. Bet šobrīd kritērijai ir ļoti skaidri iespējami fiskālā neutralitāte un um, nodokļu ievākšanas izmaksas. Un es pieturos pie šīs pozīcijas. Uh, esmu atvērts un eh, kandidātu uz alternatīviem resursiem Eiropas Savienībai jau ir tikuši labi uzskaitīti, un arī dažādas ideju kalvas ar to ir nodarbojas. Un dažādas finanšu institūcijas ir eh, ar šo jautājumu nodarbojušās. Paldies! Vienu minūti, lūdzu. Man ir vēl otrs jautājums, un es vēlētos runāt par kohēzijas problēmu, ne tikai par teritoriālās kohēzijas problēmu, bet arī par sociālās kohēzijas problēmu. Vai jūs, Levandovska kungs, uzskatāt, ka teritoriālā kohēzija ir svarīga sociālai kohēzijai, bet, ja jūs tā domājat, tad ar to nav pietiekami. Mums ir nepieciešama politika, kas stimulētu sociālo kohēziju. Man ir jautājums, vai jūs būtu gatavs Eh, tādās turmāko finanšu perspektīvā radīt pap, vēl vienu Eiropas fondu, kur mēs atbalstītu visvājākos uh, sociālos fondus. Levenos Kukungs, vienu minūti. Es domāju, tas ir, tā ir neatņemama Eiropas Savienības sastāvdaļa. Uh, dažādas problēmas jau tiek apskatītas aģentūrās un dažādos neatkarīgos fondos. Un es zinu, ka parlaments atbalsta šādas risinājumas. Jautājums ir par to, kā finansēt klimata jautājumus, vai veidot īpašu fondu, vai finansēt to no parlamenta budžeta. Pagaidām mana pozīcija ir eh, tāda, ka vajadzētu uh, atbalstīt pastāvošās sistēmas un neveidot citus finanšu instrumentus, kurus varētu finansēt um, ārpus pašreizējā budžeta. Līdz ar to mēs te veidojam visādus jaunus instrumentus, kas ir ārpus budžeta, un tādā, tādā veidā mēs zaudējam arī uh, kontroli pār Eiropas budžeta integritāti, un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu rast e, šādam fondam vietu Eiropas budžeta ietvaros. Tāda ir man nostāja šodien. Paldies! Paldies! Un tagad e, man vajadzētu dot vārdu FD grupas uh, runātājiem, bet man liekas, kad viņu pārstāvju šeit nav, nu tad no nepierakstītajiem eh, Vertmans kundze teica, ka viņa atvainojās, un, bet viņa nevar būt šeit transporta grūtību dēļ. Fandaštumpa kungu arī es šeit neredzu, nu tad eh, mans ierosinājums ir dot vārdu Rolmajeras kundzei, lai izmantotu replikas eh, laiku, ko neizmantoja Garīgas kungs. Rolmairas kungs, lūdzu, vienu minūtu. Priekšsēdētā kungs, komisāra, kandidāta kungs. Es gribētu jums uzdot jautājumu attiecībā uz ēku politiku. Uh, Cik tā jūs, kā komisārs, kā jauns komisārs, esat gatavs eh, domāt par šiem jaunajiem plāniem un projektēšanas jautājumiem? Un, eh, lai, teiksim, neradītu jaunu vilcināšanos budžeta komitejā, un vai jūs arī sniegsiet tādu vispārīgu pārskatu par eh, pašreizējo situāciju ar nekustamajiem īpašumiem un vajadzībām pēc tiem, un lai varētu teiksim, eh, komisijai un aģentūrai radīt tādus, mm, ieplānot, kādas ir tās vajadzības pēc, pēc telpām un ēkām. Paldies. Levandovski, Paldies, Levandovska kungs, vienu minūti. Thank you. Paldies. Tas ir rakstīts kopīgajā deklarācijā, kādai no sarunām novembrī. Mēs vienojāmies par kopīgu vīziju par būvju politiku un šo vīziju sagrauj atsevišķi darījumi, un tāds un ir tas liktenis, jo es arī biju par to atbildīgs par šo dosē. Un šis lūgums pēc stratēģijas, ne tikai meklējot sinerģiju, jo tas ir cits jautājums, sinerģijas starp komisiju un parlamentu un citām institūcijām, kad tiek veikti iepirkumu citā, citās valstīs. bet šādu prasību parlaments jau sen uztur, jo ir priešrocība pirkšanai, nevis izīriešanai. Un tas ir ilgstāvošs stratēģijas ietvarā. Un es vēlētos skatīt kopainu, kas rodās skatoties uz visām institūcijām. Paldies! Nu tad, lai dažādotu tagad mūsu dažādos priekus, pāriesim pie budžeta kontrolas komitejas jautājumiem. Un tagad uz 35 vārdiem es prezi, priekšsēdētāja krēslu un amuriņu nodošu Demagistris kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlētos eh, sveikt eh, Levandovska kungu un visus pārējos. Pirms dotu vārdu politisko grupu pārstāvjiem, es vēlētos parunāt par tēmām, par kurām mēs te runāsim. Es esmu budžeta kontrolas priek, komitejas priekšsēdētājs, un es vēlētos, lai jūs man paskaidrojat, kā jūs vēlas vēlties atrast līdzsvaru starp pēc iespējas lielāku efektivitāti un not, noteikumiem, ar kuriem mēs vēlamies izvairīties no kļūdām. Uh, jo reizēm tas var veicināt arī krāpšanos. Kā jūs cīnīties pret eh, tieši šīm pieļautajām kļūdām? Un tad vēl jautājums eh, par m, mm, Eiropas fondiem. Vai jūs vēlētos mums pastāstīt par tām m, eh, valstīm, kas pārkāpj noteikumus, kā šie Eiropas fondi ir jāizmanto, jo ir tādas valstis, kas atkārtoti nepareizi izmanto šos fondus. Paldies! Prego, signor komisār. Oh, yes. Lūdzu, komisār, kandidākungs. Thank you. Paldies nav nekā sarežģītāk par finanšu noteikumu vienkāršošanu. Un ir pilnīgi skaidrs tas gan maniem kolēģiem šeit, gan arī citur. Finanšu regula 2002. gadā bija reaģējot uz konkrētām darbībām, un tad tika izdarīti centieni to vienkāršot un padarīt saprotamāku, un 2006. gada janvārī tas tika īstenots. Un mēs runājam trīs gadu pārskatu, un komisēja ļoti ambiciozi mērķi ne tikai ieviest panesamu riska kļūdas jēdzienu, bet arī jaunus instrumentus, lai sadarbotos ar Eiropas investīciju banku un vairāk par valsts un privātā sektora sadarbību. Bet runājot par pieņemamu riska kļūdas likmi, tad tas ir jēdziens no auditoru tiesas, bet tas ir jāsadala, lai tiktu ņemts vērā arī tas, ka dažādu politiku virzieni ir ārkārtīgi sarežģīti, un šobrīd mēs runājam par pētījumiem, kas un visbiežāk tiek izteikt sūdzības par birokrātiju un tam šim aplim vajadzētu beigties 2010. gadā, un mums ir jāatšķiras no šī 2% sarkanās līnijas dažādajām politikām, un tas ir ļoti labi norādīts jau esošajos finanšu noteikumos. Cits darbs, cita lieta, ka ir jāpielāgojas Lisabonas jaunajai sistēmai, jo Tad daudz šīs finanšu jomas jāpadara vieglākas, bet komisē ļoti ambiciozs mērķis tika izvirzīts 2005. gadā, lai saņemtu pirmo pozitīvo garantijas deklarāciju. Grāts. Grāts. Paldies, un tagad es došu vārdu Italkungam. Vienu minūti, lūdzu. Levandovski, eh, kysymykseni. Paldies, priekšsētāji kungs, kandidāts kungs. Vēlos uzdot jautājumu par struktūra fondiem. Nu, visiem finansēm, kas saistīti ar struktūra fondiem, vismaz 11% ir tādi izdevumi, kas nav regulāri, kas ir irregulāri. Tātad tas nozīmē, ka visa budžeta joma nav efektīva un darbojas tikai daļēji. Ir daudz neregularitāšu un tās ir fiksētas dažādās dalībvalstīs. Divus gadus pēc rīcība plāna, struktūru plāniem publicēšanas nav nekas darīts, un rodās bažas par to, vai šis rīcības plāns vispār pareizi darbojas. Un ko jūs darīsiet, lai pārliecinātos, ka visas šīs neregularitātes tiktu ņemtas vērā, un kā mēs varam iegūt lielāku vērtību attiecīgi ieguldītajiem līdzekļiem. Paldies! Paldies, komisāra kunga, eh, kandidāti, vēl minūtu. 11%. Paldies! 11% tas nav pieņemams. Šāda kļūdas iespējamība ir pārāk augsta. Un tas, protams, runāja par kohēzijas politiku. Bet no otras puses ir jārunā par uzlabojumi no 2004. līdz 2008. gadam, un 8. gadā tas tika parādīts, ne tikai ir skaidrāki konti, kurus augsti vērtēja auditora tiesa, bet bija uzlabojums, ka tādā ziņā, kā samazinājās kopējais kļūdu skaits budžeta īstenošanas procesā. Un kā jūs zinat, un kā visi zina, kohēzijā problēma ir tāda, ka par 80% to pārvalda dalībvalstis. Un ļoti daudz dažādu līmeņu valdības. Un tātad šī atbildība galvenokārt piekrīt dalībvalstīm. Un nosprāstot ambiciozu mērķi panākt, ka deklarācija apstiprinātu valstu nacionālajā audita biroja šāds mērķis vēl nav sasniegts, tas pat īsti nav reāls, pat nav reāls tuvākajā nākotnē. Ir dažādas dalībvalsts, ir dažādi standarti, un tādēļ mēs izmantojam tādu uh, sistēmu kā nosaucam un nokauninam. Piemēram, no, minam tās dalībvalstis, kas atpaliek no kohēzijas politikas standarta ieviešanas. Tomēr padomē šāds instruments nepatīk, un es tā kā esmu starp divām nometnēm. Parlaments ļoti labi zina, kādas ir manas prasības arī attiecībā uz cilvēkiem, kas gūst labumu no fondiem. Un es ļoti labi pārzina, kādas ir problēmas ar federālu veidu valstīm. Runājot par nacionālajiem garantijas paziņojumiem šajās valstīs. Paldies! Paldies, Ito kungs, jūs varat sniegt savu repliku, ja jūs 30 sekundes. E, toinen tärkeä asia liittyy. Paldies, priekšsēdētāji. Vēl viens svarīgs jautājums ir saistīts ar lauksaimniecību, kas tik jau minēta šeit Digiagri ziņojumā skaidri redzams, ka kļūdas lauksaimniecības politikā 2007. gadā bija 0,85%, bija ļoti liela atšķirības ar dažādām valstīm. Vācijā 0,3%, piemēram, Spānijā 0,6%, tomēr dažas valsts, kur skaitļi ir pavisam citādāki. Bulgārijā vairāk kā 13%, Rumānijā 12,5%. Tas norāda uz to, ka kontrols sistēma nedarbojas tā, kā tai vajadzētu darboties, un sankcijas, kuras uzliek komisija, proti iesaldējot fondus vai atgūstot finansējumu, šķiet, ka arī šīs sankcijas nedarbojas. Un ko jūs darīsiet lietas labā? Komisār, jā, šeit arī var runāt par nosaukt un nokaunināt, bet eh, tas, protams, viss ir labi zināms, ka ir ļoti dažādi veidi, kā tiek īstenots šīs sistēmas dažādās valstīs. Un, protams, ka ir valstis, kurās neregulātāšu skaits ir ļoti zems, piemēram, Vācijā. Un ir arī valstis, kurā šis procents pārsniedz desmit. Tomēr šis secinājums liek domāt par dažādiem standartiem dažādās dalībvalstīs un arī par standartiem tieslietu sistēmā un runājot par finansēm atgūšanu, man šķiet, ka 2,9 miljārdus eiro mēs atguvām jau pagājušajā gadu, tā kā šajā ziņā lietas iet uz priekšu. Un tas būtu arī jāņem vērā. Un atcerieties, ka ne viss, ko mēs saucam par kļūdu, nav krāpšana, tur var patiešām būt kāda tīra formāla kļūda, un kas nav saistīta ar naudas izšķiešanu. Un es piekrītu sabiedrībai, ka kļūda nav tas pats, kas krāpniecība. Dažas no lietām ir nonākušas Olafā, bet tikai dažas no tām. Grazie. Paldies. Tagad došu vārdu Geier kungs. Levandovski. Paldies priekšsēdētāji Levandovska kungs. Kāds garantīs jūs varat mums dot, ka šī te ārējās rīcības plāna paliks spēkā un tā kļūs? Kā jūs ierosināt nodrošināt finanšu caurskatāvību šajā jomā un pildībā iesaustīt jauno Eiropas ārējo pakalpojumu dienestu? Paldies! Grazie. Paldies, komisāra kandidāta kungs, divas minūtes. Well, external action. Jā, runāju pārējās darbības dienas, tas droši vien ir vislabāk saskatāms, tad, kad, kad stājās spēkā Lisabonas stratēģija. Padomas vadlinijās tiek runāts par sviģeneris institūcijām, kas pārvalda savus administratīvos resursus. Un lielākā problēma, kas jārisina ar finanšu regulām, ir, kā panākt tā iespējamību, kā, kā sakārtot šo finanšu regulējumu. Un runāt par komisijas budžetu lai abās jomās tas būtu par to jāatbild parlamentam, un tas, manuprāt, pats svarīgākais jautājums, un lai kāds būtu risinājums, būtu atsevišķa pārvaldība, kas tiek dēvēta pārējo darbības servisu dienestu, kas tiks izveidot līdz aprīļa beigām, lai arī administrīvo izdevumu tad normāli komisijas atbildība abās jomās, bet galvenu noteikts parlaments un abās jomās šīs, šie dienesti ir atbildīgi parlamenta priekšā, bet ja vēlties padarīt Lisabonu redzamu, ir jāizveido ārējais rīcības dienas. Ne, pārāk daudz nepieliekāt attiecībā uz cilvēku resursiem, jo tiem ir jānāk pirmkārt no komisijas, otrkārt no padomēm, un tātad no komisijas delegācijām citās valstīs. Grāci, Ulu intervenīra. Paldies. Vienu minūtu lūdzu atbildēju. Sie gestatten, habe ich noch eine Nachfrage. Man ir vēl viens papildus jautājums, ja jūs atļaujat. Un tas saist, saistīts ar Rītals kunga jautājumu. Jums ir taisnība, ir tiešām nekas nav sarežģītāks par vienkāršošanu, un jūs jau kā vadmatību minējāt šo lietotājiem draudzīgo sistēmu. Un, lai varētu iedomāties, kā tas viss darbojas. Es uzskatu, ka tā ir tomēr tāda etiķeta. Un, ja mēs runājam par nacionālām pārvaldības deklarācijām no dalību valstīm, tad šeit ir tāda lielāka, šis aspekts sniedz tādu lielāku paļāvību. Es gribētu zināt jūsu viedokli šajā sakarībā. Paldies. Grazie. Prego, signor Paldies, lūdzu, komisāra kandidātums, vienu minūtu. E, tāda ir arī komisijas nostāja, un es esmu priecīgs, ka jūs domājat līdzīgi. Proti, ka būtu labāk, ja dalībvalsts iesniegt šādu deklarāciju, tas no atbildības jomas būtu labāk, bet tad ir jādomā par to, kā tas izpaužas, un tad ir nepieciešams arī, lai e, valsts revīzija dotu attiecīgos certifikātus, un te ir jāizšķir dažādas, dažādi aspekti, kas šajā sakrībā rodas Eiropas Savienībā. Grazie, honorīvo. Paldies, un tagad Markakis kungs, vienu minūti. Der Haushaltskontrollausschuss ist ja dafür da, zu prüfen, ob. Paldies priekšsēdētā Levandovska kungs. Budžeta kontrolas komitejas eh, uzdevums ir raudzīties, vai maksājumi ir korekti, vai tur ir kādas kļūdas un neatbilstības. Bet tagad mums ir jauns eh, fokus punkts. Budžeta kontrolas komitejā mēs raugāmies ne tikai uz to, vai šīs lietas ir atbilstīgas, bet mēs pārbaudam arī to, vai, tas, vai šis process ir. Uh, liederīgs, un te ir tas process, mēs varam pārbaudīt to, vai kāds pasākums ir bijis efektīvs, bet mans jautājums ir adresēts jums šāds. Ko jūs varat darīt, lai parādītu dalību valstīm, kāds ir jūsu viedoklis? Jo var gadīties, ka kaut kāda pasākuma nav efektīva un dažkārt dalību valstīm, bet dalību valstīm nonāk maksājumi, kas nav efektīvi. Un kā jūs sadarbosieties ar saviem kolēģiem? Uh, no reģionāliem un lauksaimniecības fondiem nāk lielu līdzekļu, un šķiet, ka koordinācija starp ģenerāldirektorātiem un komisāriem pagātnē nav bijusi veiksmīga. Kā risināt to? Paldies, komisāra kungam, divas minūtes. Paldies. Sākuma punkts diskusijā par šīm neatbilstībām ir tāda, ka progress ir panākts, un tas ir atspokļots 2008. gada procedūrā. Ir grūtāk iekļaut efektivitātes kritēriju tādēļ, ka pēc dabas e, šis princips ir tāds grūtāks saprotams nekā formālie kritēriji, un tāpēc, ka ir vienkāršāk no formālā redzesloka izvērtēt situāciju. Bet e, tas bet finanšu regulas ietvaros ir jāņem vērā visi šie aspekti un jādomā par to, lai tas būtu gan racionāli, gan lietotājiem draudzīgi un tā tālāk. Bet arī no operatīvā viedokļa jāsaka, ka šis uzdevums ir grūtāk realizējams. Trīs gadu pār finanšu pārskatā Mēs esam arī ņēmuši vērā komentārs no visas Eiropas Savienības. Ir uzsākt arī sabiedriskās konsultācijas, man šķiet tas bija pagājušā gada oktobrī, un uh, jau ir iesniegt finanšu regulā vairāk nekā 200 grozījumi, un daudz no tiem nāk no pusēm, kas prasa tālāku vienkāršošanu papildus kritērijas. Paldies! Paldies. Šāds ir Barkakis kungs, vienu minūti. Ja es tomēr gribētu papildus jautājumu uzdot, jo dalību valstīm ir pienākums. Jūs jau te runājāt par to, kādi jums ir ietekmesmēšanas veidi, teiksim, nosaukt un kaunināt. Vai jūs to grasaties darīt, jo jūs sakat, ka iepriekš ir panākti uzlabojumi? Kas jums šķiet tas pats būtiskākais? kas, kas ir būtiskākais - infrastruktūra vai e, izpēta un inovācijas. Paldies! Vienu minūtu komisāra kandidātam lūdzu. Mēs esam sākuši jau nosaukt un kaunināt vainīgos, es neaturēšos, bet varbūt ir slikti, ka mēs to sākotnēji daram divpusējā kārtībā. Arī komisija ir uzskaitījusi šīs neatbilstības un e, pievērš tam uzmanību, Tas viss ir ļoti labi zināms, bet es neīsti sapratu otro jautājumu par prioritātēm. Vai tas attiecas uz eh, pieņemamo kļūdas eh, risku? Lielākā daļa sūdzība nāk no pēt, ir saistīta ar pētījumu, ar izpētes jomu. Un 2010. Eh, gada Papildinātajā budžetā viens A tika skarts kā samazinājums, un te ir runa par konkurēt spēju. Un tas arī norāda uz to, ka kaut kas nav kārtībā ar projektiem, tieši zinātnes projektiem. Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā Čarnecka kungs. Nē, nu, priekšsēdētājs atvainojas. Nu Trīpelskundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzzināt, ja mēs tagad runājam par vienkāršošanu, kā to panākt, kā uzlabot situāciju, vai jūs atbalstāt aicinājumu dalību valstīm, ka tām būtu jāiesniedz nacionālās deklarācijas par to, kā tās ir uzlabojušas finansiālo pārvaldību. Paldies, komisāram atkandidāts divas minūtes. Es baidos, ka būtu vieglāk izstrādāt, kā mēs uzlabojam šo situāciju, nekā, ja dalību valstīm būtu jāsniedz. Es esmu aizmirsis, atbildot uz jautājumiem par šīm neatbilstībām, ka mēs šobrīd atrodamies ļoti īpašā periodā. Te ir divas vienkāršošanas procedūras kārtas, kur ir runa gan par sociālo fondu, kur gan citiem jautājumiem, bet šobrīd mēs atrodamies krīzes situācijā, un tas ļoti lielā mērā attiecas uz diskusiju par finanšu regulu. Inga Gresle ļoti labi zina, kāda ir situācija. Divas vienkāršošanas kārtas, vienreizējie maksājumi, lietotājiem draudzīgāks sistēmas, grantu sistēmas, kohēzijas politika un krīzes risināšanas līdzekļi, tas viss nevienmēr ir saskaņā ar saprātīgu finanšu pārvaldību un kontroli. Un šīs te divi, varētu teikt, šie te, ši, šīs divas jomas savstarpēji konfliktē. Mums ir jāvienkāršo dzīve laikā, kad mums ir jāatvieglo visu labu guvēju situāciju, jo mēs cīnāmies ar krīzi, bet no otras puses uz mums izdara ievērojams spiedienu, lai mēs uzlabotu saprātīgu finanšu pārvaldību. Dažreiz tas ir tāds kā burtais loks, bet ir jārisina šie jautājumi un ir jāmaina finanšu regula. And the concept of Un tāpat ir jādomā par to, kāds ir šis te jēdzien, jāievieš jēdziens par eh, ir kļūdas risku, bet ļoti, ļoti lūdzu jūs atcerēties to, ka mēs šobrīd atrodamies tādā īpašā situācijā, ko ir radījusi krīze, ir ārkārtīgi liels gaidas, bet mēs dodam savu ieguldījumu attiecībā uz politikas eh, jautājumiem ar eh, vienkāršošanu un tādiem iepriekšējiem maksājumiem. Paldies! Priepelskundze, jūs vēlties vēlreiz runāt? Minūte. Jā, es gribētu vēlreiz atgriezties pie šīs problēmas. Es domāju, ka mēs abi esam viensprāts, ka mēs nevēlamies lielāku birokrātiju. Tas ir skaidrs. Bet, protams, tas ir jautājums par eh, politisko uh, politiskajām saistībām, kā uzlabot finanšu pārvaldību, un jūs zināt, ka vairāk vai mazāk par 80% dalībvalsts ir atbildīgs par šo jautājumu. Līdz ar to jautājums ir par to, kā panākt, lai dalībvalstis uzlabo savu sniegumu, un tas ir tas jautājums, kādi būtu tie vislabākie modeļi, kādā veidā likt dalībvalstīm uzlabot savu finanšu pārvaldību. Un, protams, tas ir jautājums nevis par to, kā radīt jaunus papīrus, jaunu birokrātiju, bet tieši kā uzlabot šo situāciju dalību valstīs. Paldies! Paldies, viena minūte komisāra kandidātam. Man jāsaka, un tas ir svarīgi attiecībā uz tādēļ vadu Austrum Eiropu, ņemot vērā visādas sūdzības, šis, šie pasākumi ar Eiropas fondiem ir bijuši tādi ļoti vērienīgi reģionālajā līmenī. Un eh, tas bija kaut kas jauns, un tas arī uzlaboja pārvaldības kvalitāti jaunajās dalībvalstīs, kuras tiek vainots par dažādām neatbilstībām, nu, nesen, piemēram, kohēzijas sakrībā, bet es cenšos būt pozitīvs. Es aicināju uzlabot zināšanas par eh, finanšu programmēšanu, par eh, iekšējo kontroli, par finanšu pārvaldību, un tas viss bija atkarīgs no Eiropas eh, fondu piemērošanas jaunajās dalību valstīs, un, un tāpēc es gribētu teikt, ka jāraugās uz pozitīvo pusi. Te ir notikusi zināmā mērā revolūcija Eiropas līmenī. Gra Grazie. Onorevole Cesarneki, del gruppo ECE. E. Paldies, Černecka kungs, lūdzu. Čezarnecka. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos. Uh, uzdot jautājumu poļu valodā. Un um, es kā savas politiskās grupas koordinators budžeta kontrolas komitejā vēlētos uzdot jums sekojošu jautājumu. Ko jūs domājat, Levandovska kungs? Uh, par to, kādas ir lielākās kļūdas, kad mēs runājām par Eiropas Savienības līdzekļu sliktu izlietošanu, kā mēs to varētu uzlabot nākamajos piektajos gados. Un man ir vēl viens jautājums. Arī mans otrais jautājums ir ļoti svarīgs. Landauska kungs, ko jūs domājat par izmaksām, kādas mums būs saistībā ar Balkānu valstīm, un arī novēlu jums labu veiksmi. Komisāru, divi minūti. To może być modelowy przykład. E, no, nu, e, es nevaru šeit e, būt nekādā opozīcijā, un mums ir nepieciešams labi saprasties. Bet tad, kad mēs runājām par pašreizējo situāciju un kļūdām mūsu budžetā, tad ir divas sfēras, kur mums vajadzētu piestrādāt. Tad pirmā ir kohēzija, un tur mums vajadzētu novērst visas šīs kļūdas, un otrā uh, sfēra ir ārējās attiecības. Tātad šīs ir divas sfēras, kurā ir nepieciešams ķerties pie darba un uzlabot budžeta sistēmu, kā arī šīs sistēmas racionalitāti. Un, piemēram, ja mēs runājam par administrāciju, tad mm, ir tāda tendence domāt, ka nauda netiek liederīgi izmantota. Bet administrācija nemaz netērē tik daudz naudas. Un es te es nerunāju tikai par mūsu kontu auditu. Un es varētu vēl dot daudz piemēru, ja mēs runājam par paplašināšanu, kā jūs man uzdevāt jautājumu, tad eh, par to tiek runāts gan parlamentā, gan citur. Uh, Un pats svarīgākais ir atver durvis Turcijai, jo mm, tas ir eh, problemātiskāk nekā visu citu kandidātu un vēl pirms kandidātu valstu gadījumā, jo Turcija tad mums prasītu 60% no fondu uh, līdzekļiem, un tad, kad mēs aprēķinām visu to, tad mums vajadzētu par to padomāt, bet, protams, šī problēma neradīsies 2010. gadā. Labi, Garberkungs, lūdzu, vienu minūti. Liels paldies par šo diplomātisko atbildi, kas bija arī ļoti interesanta, un es vēlētos, lai administratīvie izdevumi tiktu salīdzināti arī ar uh, Eiropas Savienības iekšējiem izdevumiem. Man liekas, ka šo proporciju vajadzētu mainīt tādēļ, ka mm, vēl jāņem vērā, kā tas būsiet jūs, kam tas būtu jādara. Nu, un tad es sakrastoju pirkstus un vēlu jums visu laimi. Lūdzu, komisārkungs, vienu minūti. Nu, jā, jums ir taisnība. Ir pilnīgi skaidrs, ka Attiecībā uz piekto pozīciju tur mm, daudz kas neparādās, bet mm, ir lietas, kuras būtu jādara Eštonas kundzei. Te mēs runājam par daudzu miljonu būdžetu, un pagaidām vēl nav skaidrs, kā tas tiks organizēts. Sevišķi, kas attiecās uz ārējās darbības dienestu. Paldies! Vai nākamais runātājs ir klāt no goja? Lūdzu. Muito obrigado. Liels paldies, priekšsēdētāji. Šeit mēs runājam, vai pareizāk sakot, mēs jau te paguvām izrunāt par to, uh, cik efektīva ir šo neregularitāšu novēršana un arī izvairīšanās no naudas šķērdēšana. Bet mums vēl ir e, jārunā par kaut ko citu, kā ir jāņem vērā labi politiskie lēmumi un tie jā atkārto. Un, Levandoska kungs, jūs jau ļoti labi zināt, ka tad, kad mēs runājām par budžeta sistēmu, tad te runa par ļoti daudziem kompromisiem. Un jautājums man ir sekojošs. Vai jūsuprāt šajā finanšu perspektīvā ir vērts runāt par eh, nulles līmeņa finanšu perspektīvām, kur mēs runātu par eh, finanšu instrumentiem Eiropas Savienībā. Vai tas ir izdarāms? Uz divām minūtēm lūdzu, Levandovska kungs var atbildēt. Mišlans op šis eh, thinking about future. Uh, eh, uh, Domājot par nākotnu un nākamajām finanšu perspektīvām, mums ir jāmācās no pagātnes, un proti jāmācās, ka jo agrāk mēs vienosimies par politiskajām pri prioritātēm, jo vieglāk būs tās uh, attiecīgi apbruņot ar eh, finanšu instrumentiem. Problēma nākotnē, vai viena no daudzajām problēmām, ir tā, kā atrast galveno virzību. Tā varētu būt klimats un vides jautājumi, bet uh, cilvēkiem ir jābūt ar to mierā, jo visām iepriekšējām pakotnēm bija kaut kāda galvenā virzība, piemēram, vienotais tirgus, kas tika saukt par pirmo Delora pakete, tad monetārā savienība, otrā Dilora pakete, trešais eh, paplašināšanās ar dalītām jūtām, kas tika uzņemta Eiropā. Barozo eh, pakotne bija saistīta ar Lisabonas eh, darba kārtību, un tas viss izraisa dažādas politiskas izjūtas, un mums tagad ir tā problēma, kā atrast to galveno virzību. Uh, uz ko koncentrēt savas politiskās prioritātes finanšu perspektīvā. Un tas ir arī saistīts ar, ar um, pārskatu, bet šis pārskats kavējas. Un uh, tādēļ bija gudri šo te pārskatu nodot nākamajiem uh, komisijas uh, kolēģiem. Uh, Bet tagad ņemot vērā to, ka Barozo kungs vēlas, lai 2020. gada stratēģija tiktu pieņemta vispirms, un tā ir politiskā prioritāte, tad uh, augst, agrākais datums pārskatām ir jūlijas. Un ja tas ir saistībā ar politiskās puses priori, prioritātēm. Un tad mēs ļoti pietuvojamies nākamajai daudzgadu finanšu uh, daudz, daudz gadu finanšu ietveram, bet nu, šie jautājumi mums būs jārisina vēlāk. Paldies! Viena minūte vēl papildus jautājumam. Vai tu, porque, uh, uh... Nu, paldies. Lavandovska kunga atbilde man ir bijusi ļoti noderīga, un es eh, vienmēr savus dodu sakojošu jautājumu. Es uzdodu jautājumu, jo mēs tuvojamies nākotnes perspektīvu termiņam, kāpēc gan mēs nevarētu pārs, šo perspektīvu pārskatu izmantot, lai to attālinātu līdz 2015. un 16. gadam, un tad mēs varētu to izmantot kā e, autentiskās finanšu perspektīvas. Kāpēc tas netiek darīts? Lūdzu, vienu minūtu atbildēji. Es baidos, ka jūs joprojām aizstāvat kādu, kurš eh, šo te novēlošanas ideju ļoti atbalsta. Es domāju, ka tas vēl nav aktuāli. Tas ir viens no risinājumiem, kā savietot parlamentu mandātu ar uh, finanšu perspektīvu ilgumu. Man jaunākā ideja paplašināt parlamenta mandātu uz septiņiem gadiem netika, nezinām, iemeslu dēļ apstiprin, atbalstīta. Un, ja ir runa par šo te savietošanu, šiem pieciem gadiem, kas ir iekļauts līgumā, kas ir noteikts līgumā, tātad minimums pieci gadi, tad, protams, pagarināšanu vēlāk varbūt varēs apspriest kā vienu no jautājumiem, bet tas nav vienīgais veids, kā abus savietot. Bet tas ir viens no priekšlikumiem, kas parlamentā ir guvis, guvis vai, vairākumu atbalstu. Paldies, Andrēs kundze, vai viņa ir klāt, vai kāds viņas, viņu aizstāja no grupas? Labi, Erenhausen kungs pēdējais runātājs, viņš arī nav ieradies. Nu labi, priekšsēdētāji, mēs esam iekļaujušies mums atvēlētajā laikā, pat minūti ātrāk esam pabeiguši. Merci, Paldies, priekšsēdētāja kungs, es esmu. Uh, pārsteigts par to, kā kontroles, budžeta kontroles komitejas locekļi spēja ievērot noteikumus. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tagad budžeta komitejas locekļi ņems aiz auss, ka, liks aiz auss, ka viņiem ir jārīkojās tieši tāpat. Nu, tagad es došu vārdu tautas partijas vārdā. Uh, Haimera Boges kungam un Levandovska kungs, protams, apzinās, ka viņš ir, ja tā varētu teikt, geogrāfiski iespiests starp saviem sakotājiem. Komisār. Paldies, priekšsēdētāji, Levandovska kungs. Mēs Uzsk mēs esam jūs ļoti labi iepazinuši gan kā priekšsādētāji, gan kā mūsu sarunvedi, un es esmu pārliecināts, ka jūsu kompetence un jūsu parlamenta deputāta pieredze um, palīdzēs jums darbā, bet neraugoties uz to, mēs abi esam um, uzzinājuši arī to, cik grūti šajā sarunās 2006. gadā uh, bija tas, ka viss kopīgā komisija nevienmēr atbalstīja pilnībā nevienmēr īstenoja savas ierosinājums, un līdz ar to ir dažas, daži trūkumi, ko mēs izjūtam mūsdienās. Pirmkārt, attiecībā uz eh, to, kas izriet no Lisabonas līguma, kad apmēram būs pieejami tie līdzekļi, kurus mēs atvēlējām ne tikai attiecībās kopējo lauksaimniecības politiku, bet arī uz citām prioritātēm, kas ir jāintegrē. Un otrkārt, vai šī te gaidītā vidustermiņa pārskats, vai, tās, vai tā nebūtu laba iespēja runāt arī par eh, pagarināšanas jautājumiem un eh, to, kā pārskatīt šo vairāk gadu programmu, lai elast, lai padarītu šo situāciju elastīgāku un nepārlikt šo te visu procesu uz 2020. gadu stratēģiju. Paldies! Paldies, pamā! Lūdzu, kungs, jums divas minūtes. Raimers Bega was, was assisting me. Raimers Bega man palīdzēja mācīties no darbiem procesā, kas sākās 2004. gadā, kas attiec uz pielāgošanos Lisabonas līgumam. Un tas nav tikai tehnisks jautājums mēs ļoti drīz būsim gatavi iesniegt mm, šos te pārējais eh, risinājumus un pragmatisko kalendāru. Par laimi samierināšanas procesā par šo kalendāru tika panākt vienošanās uz 2011. gadu, kamēr mēs gaidām primāro tiesību pārvešanu uz eh, šo te juridisko regulējumu par finanšu perspektīvām un eh, starp institūciju vienošanos. Es domāju, ka šie abi dokumenti ir vitāli svarīgi. Tas tie nozīmē konsolidāciju iekšienē, institūciju iekšienē, un tas ir iekļauts arī līgumā. Un Tas nosaka arī dažādas aspekts saistībā ar daudz gadu financi, finanšu regulu. Arī paz, un te būtu jārunā par to, kā rīkoties ar lielāku elastību, solidaritātes fonds, globalizācijas fonds un fleksibilitāte. Tie ir ļoti būtiski aspekti, pašreizējā perspektīvā. Es gribētu, lai tiktu lietā arī citas vīras, jo bez tām mums neizdosies pabeigt darbu pie šīm galīgajām vajadzī galējām vajadzībām. Mēs esam praktiski pārskatījuši finanšu perspektīvas jau trīs reizes 2006. gadā. 2006. Um, gada pieredzes vēlos aizmirst. Paldies, Raimēri, tev replikas nav, nu ļoti labi, tālāk. Vicepriekšsādātā Juta Hauk, viena minūte. Paldies. Bieži mēs esam runājuši par aģentūrām. Aģentūras nenokrīt no skaidrām debesīm, to mēs visi zinām, mēs paši ar likumdošanas aktiem tās rādām. Kā jūs, komisāra kandidāta kungs, vērtējat pašreizējo situāciju? Vai jūs domājat tāpat kā daži no jūsu kolēģiem un daži no maniem kolēģiem, ka neatkarīgās aģentūras kā Eiropas administrācijas sastāvdaļa, komisijas lomu un Eiropas politikas īstenošanas spējas um, pasliktina? Ja jā, tad vai jūs to gribētu mainīt un kādā veidā? Ja nē, tad tas nozīmē to, ka ir jāpanāk lielāka efektivitāte, bet tas attiec ne tikai uz aģentūrām, bet arī uz eh, visiem, kopi, visiem komisijas dienestiem. Un vai jūs neuzskatīt, ka būtu piemēroti Eiropas likumdevējus mudināt uh, ne tikai šo likumdošanas ietvaru izpētīt tiešāk, bet arī vairāk paraudzīties uz to, kā šīs te aģentūras tiek finansētas. Un es domāju, ka te vajadzētu um, būtisks lietas mainīt. Paldies. Nu, Levandovska kungs, divas minūtes varat atbildēt. One of agencies, I mean decentralized. Runājot par aģentūrām, decentralizētām aģentūrām ir tāds īpašs notikums kas notika laika gaitā, un 2004. gadā ar jūsu līdzdalību mums ir ietekmes novērtējums attiecībā uz jaunu aģentūru izveidi, attiecībā uz to, kas varētu notikt nākotnē, tas nebūtu nekas vairāk kā inflācija pielāgošana. Tas pielāgosimies izmaksām, izņemot trīs jaunas, kas izriet no Lārosie kur būtu aptuveni 40 miljoni, nav aptuveni miljoni, tāda būtu izmaksas trīs jaunām aģentūrām finanšu tirgu uzraudzībai, un tas ir tādēļ, ka ir šī finanšu krīze un Rusija grupas secinājumi. Runājot par pārvaldību, mēs zinām, kas pietrūkst šajā ziņā. Parametri, kas skatās uz šo aģentūru uzvedību un darbību. Tas tiek darīts, balstoties uz komisiju ieteikumu pagājušajā gadā. Un turpinot šo darbu, starp iestāžu grupa ir izveidota. Hauka kundze tur piedalās, Jansens tur piedalās, un Mums ir jāstiek šīs grupas ietvaros, lai uzlabotu šīs tukš, trūkstošās vietas pārvaldībā. Mēs runājam par iestādes budžetu un tad arī runāju par ideju, kas tika izteikta parlamentā. Viens no veidiem, kā padarīt Eiropas budžetu elastīgāku, ir samazināt pozīciju skaitu lai šī, šī sistēma kļūtu elastīgāk. Tā ir viena doma. Bet tur rodās dažādi citi jautājumi. Paldies! Eh, Tagad es došu vārdu Alvaro kungam, kas ir liberāļu un demokrātu vicepriekšsēdētājs. Mm, komisāra kandidāta kungs, Barazo kungs ir izstrādājis vienu no vairākas prioritātes, un viena ir cīnīties pret ekonomikas krīzi, un um, mēs tajā esam iesaistīti kā budžeta komitejas, runājot par ekonomikas krīzi un cīnīšanos pret to, es vēlētos zināt, Vai jūs uzskatītu, ka tas, kā rīkojas Eiropas globalizācijas fonds, ir ļoti veiksmīgs? Un vai šī kofinansēšana ir veiksmīgi izvēlēta? Nu, par kādu budžeta līniju mēs varētu runāt nākotnē, vai kāds būtu tā juridiskais pamatojums? Un runājot par izpēti un attīstību, es vēlētos no jums uzzināt par tādu termiņa mēram. Um, septītās programmas vidējā, vidējam termiņam un kā mēs varētu izmantot ko mēs varētu izmantot, un tad vēl arī jūsu personīgais viedoklis par astoto programmu. Merci, Paldies, Levandoska kungs, lūdzu divas minūtes. Kas eh, globalization fund? Ja globalizācijas fonds tika izveidots reaģējot vairāk uz bailēm, uh, kas atklājās Francijas referendumu laikā un nevis kā atbildi uz ekonomisko krīzi, bet tagad šīm fondām ir jāuzņemas šī loma. Un arī jāskata nodarbinātības jautājums. Mēs runājam par globalizācijas fondu attiecībā uz noteikumiem konkrētos gadījumos, piemēram, šis vēl slavenais gadījums, ka fonda tik nosveic no īrijas Tad radās jautājums par valsts atbalstu jaunajām uzņēmumiem Polijā, tad manā valstī, kas ir svarīgi krīzes laikā, ir īpaši pielāgojumi globalizācijas fondā, ar kuru palīdzētu tiktu samazināts lieko skaits piesa no 1000 līdz 500. Un tas bija viens no instrumentiem, lai padarītu šo fondu pieejamie, pieejamāku vajadzības gadījumā. Un uh, būtībā šeit darbojas princips, kas pirmais brauc, tas pirmais māja. Un tas attiecas dažādām jomām Eiropā arī uz kuģu būvētām Gdaņskā, manā dzimtajā pilsētā, kas īsti nemāk atrast ceļu pie globalizācijas fonda uh, Un tā ir kļūda, jo atlaisto cilvēku skaits pārsniedz desmit tūkstošus. Bet mums ir jāatrod vieta nākamajā finanšu perspektīva vairāk elastīgu instrumentu iekļaušanai nekā tagad. Un tas tiks iekļauts arī starp iestāžu nolīgumā. Runājot par izpēti un attīstību, es domāju, ka tam ir jābūt kā papildus jautājumam, jo man ir beidzies laiks. Euh, L'objektīv. Nu, skaidrs, ja globalizācijas fonda mērķis būtu padarīt globalizāciju populāru Francijā, tad viņš būtu pilnīgi izgāzējies. Alvaro kungam ir tiesības uz repliku. Thank you very much. It's good that we have follow-up questions. Paldies, labi, ka ir papildus jautājumi. Protams, cilvēki stāv rindā uz globalizācijas fondu, jo mēs redzam, ka ir pieprasīta apmēram 10%. Un attiecībā, kas notiks nākotnē, es vēlētos redzēt, kā tas pretdarbosies vai sadarbosies ar Eiropas sociālo fondu, no kur tiek izņemta ielikta nauda. Bet, nu, jūs jau labāk zinat šo procedūru. Un tad mans papildus jautājums, tas ļaus jums vairāk pastāstīt par izpētes jautājumiem, kurus jau minēju pirms tam. Paldies, Launoska kungs. On, on Jā, es atbildēšu par pētniecības jautājumu. Es par to pieminēju, runājot par procedūras pieejamību, bet šajā eh, ziņā mums ir liels maksās nākotnes budžetā. Pirmkārt, tas ir ITER, kur finansēšanas apjoms ir lielāks nekā mēs varam atļauties, un otrs ir Galileo, tā ir divi smagsvari blakus citām problēmām, kas nav tik liela apjoma, kas ir redzamas izpētes un attīstības joma. Paldies! Tripels kundz no zaļajiem, lūdzu. Yes, um, I would like um, to come back uh, to some of your. Jā, es vēlētos atgriezties pie pāris runām, jo es izteicis parlamentā Levandovska kungs, kur jūs teicāt, ka vide kaitē ekonomiskai attīstībai un atveseļošanai. Ja tāda ir jūsu nostāja, tad tas varētu ietekmēt jaunā budžeta plānošanu. Un tagad ir pierādījumi, ka patiesībā ir otrādi, ka Tad, ja mēs um, rīkojamies gudri un apvienojam ilgspējību ar zaļajām tehnoloģijām, tad rodas jaunas darba vietas, jauna ekonomiskā izaugsme un atvesļos arī tautsaimniecību, un tādēļ es vēlētos uzzināt, vai jūs esat mainījis savu viedokli. 5 minūtes, Levandovska kungs. Congratulations. Jā, apsveicu jūs ar labo sagatavošanās veidu Jā, es minēju problēmu par valsti, kas balstās uz oglekli. Tātad par savu valsti es runāju, bet tā ir mūsu problēma, tāda polijas problēma. Mēs atbalstam Eiropas projektu, bet mums ir viena liela problēma. Tas ir saistībā ar uh, klimata pārmaiņām. Bet mē, mūsu elektrību mēs iegūstam lielākā mērā no oglēm, tātad rodas ļoti daudz ogli. Protams, šis jautājums ir ļoti svarīgs, un jūs to pareizi arī uzdevāt, bet tas ir līdzfinansējums sastībā ar atvesļošanas plānu, izmantot jaunus uzglabāšanas vai gazifikācijas plānus, un tad iespējams tas mainīs manu nostāju, un es piekrītu, ka zaļā industrija ir viens no labākajiem soļiem, ko Eiropa varētu nākotnē spērt. Un tas balstās arī uz argumentiem par labu vidē, es to saprotu, jo arī savā valstī es saskatu ļoti nopietnu ietekmi un arī tikpat nopietnus centienus ievērot Eiropas Savienības standartus bet arī joprojām izmantojot olas, jo tas ir mūsu pieejamais resurs un ar to mēs esam pašpietiekami. Bet pastāv laimīgā kārtā iespējas, piemēram, gazifikācijas pilotu projekts notiek Polijā, un tas ļauj mācīties arī maniem tautiešiem par to, ka pastāv ļoti daudz iespējas, kā mēs varam turpināt pašlaik manā vēlēšana apgabalā mēs inaugurējam pirmo pilotprojektu par uh, oglekļa um, uzglabāšanu. Un uh, šīs noklausīšanās dēļ es nevarēju tur būt klāt. Durans nu, kundze, lūdzu. Komisāra kandidāta kungs, es vēlējos uh, jums uzdot jautājumu. Uh, par to, ka jūs esat strādājis pie ostu reformām Polijā, un es arī izlasīju jūsu iepriekšējo deklarāciju, un kur jūs runājāt par konkurētas spēju. Kā jūs īsti redzat šo konkurenci starp liberalizētajiem sektoriem un valsts palīdzību? Nu, un gan attiecībā uz valsts palīdzību nacionālā līmenī, gan no Eiropas Savienības puses. Nu, tad varbūt jūs paskaidrosiet, kas notiek ar kompetenci, restruktūrējot zināmus sektorus, nu, un vēl, ka no otras puses ir šīs valsts atbalsts, kas Eiropas Savienībai ir jāreglamentē. Paldies! Vienu minūti Levandovska kungam. Eh. Es domāju, ka nav iespējams atrast labāku laboratoriju, kā šajā sakrībā, kā mana dzimtā valsts, kuras kā ar šis jautājums attiecībā uz kuģu būvu. Mums ir trīs liels kuģu būvs rūpnīcas, un uh, tur bija arī ļoti spēcīgi konkurētspējas likumu. Ietekmē daudz, kas mainījās, un mēs piekritām tai loģikai, kas ir iekļaut konkurētspējas likumā, ka jūs nevarat nostiprināt savas konkurējošās pozīcijas, izmantojot valsts līdzekļus. Tā nevar būt, jo tas kropļo konkurenci, un tas nerada patiesu konkurenci, konkurētspēju. Bet uh, to var arī saprast un piedod, ka ir ārkārtīgi grūti nekavējoties ļoti īsā laika periodā pārslēgties no iepriekšējā industriālā skārtības uz jaunu. Mums ir bija jāveic grūts ceļš ļoti īsā laika posmā. Un līdz ar to mēs varam to papētīt kā tādu laboratoriju, par to, kā konkurence ietekmē trīs um, lielās kuģu būvs rūpnīcas polijā, būtībā tās nozlākot no zemes virsmas. Paldies! Arīvi. Kalval kungs, kurš tu tikko ierodās zālē, jums uz vienu minūtu uh, vārds. Kalval kungs. Paldies, saka Kalval kungs. Es vēlētos, eh, komisāra kandidāta kungs, runāt par Eiropas Savienības ārpolitikas finansēšanu. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis, cik daudz naudas vajadzētu tur ieguldīt, ko mums vajadzētu darīt ar šo ārpolitiku, kas ir jaunums Eiropas Savienībā, bet kas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad es vēlētos runāt arī par šo austrumu um, sadarbību, jo mums te ir noteikta kvota uz 15 gadiem, un ja mēs to sadalām starp dažādām valstīm, tad pavisam maz paliek pāri. Tāpēc, komisāra kungs, es vēlētos zināt, kāds ir jūsu darbības plāns un kā jūs vēlētos uzlabot šīs asociācijas um, un darbību, lai mēs būtu konkurētspējīgi ar šīm austrumu valstīm un lai arī Krievija varētu kaut ko apņemties dažādos sfērās. Paldies, Levandovska kungs, lūdzu jūs atbildi. Jā, mm, Saka Levandovska kungs, tad, kad mēs runājam par ceturto rūprīko par ārpolitiku, tā ir sagādājusi patiešām galvas sāpes bieži vien un bieži vien ir jāpārskata. Uh, Mm, ļoti daudzas lietas ikgadējā budžetā, jo mūsu priekšā ir ārkārtīgi daudz dažādu darbību, kas neietilps noteiktā gada finanšu perspektīvās, un ir arī dažādi punkti, kā piemēram šis par Austrum asociāciju, bet te ir arī jautājums par Kosovu, par Palestīnu, kuriem arī ir nepieciešams finansējums, un kas attiecās uz šo sadarbību, šo. Aust ātrumu mm, asociācija, tad pirmām kārtām tā netika ņemta vērā, jo tā bija uh, viena no tām politikām, kas it kā bija svarīga, bet mums priekšā nebija naudas. Nu, un tad tajā brīdī šajā paketē, e, kur mums ir jārunā par kaimiņu attiecību politiku, tur mums ir um, 600 um, miljoni eiro. Un e, tas ir, um, um, ar ko mums ir jāiztiek. Un tāpēc man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi uh, ņemt vērā to, ka mums ir ļoti maz naudas, bet ļoti lielam geogrāfiskam apvidam. Tur jums ir daudz uh, Un tad varbūt mēs varētu piesaistīt kaut kādu naudu, kas nāk no ārpus budžeta. 2011. gadā mums īsti nekādu papildu ienākumu nebūs, vai varbūt tie būs e, ļoti maz, vismaz attiecībā uz šo čet, ceturto rubriku, un ir ļoti grūti piešķirt šo naudu austrumiem. Bet, ja jūs man runājat, kā mēs to varam pārvaldīt, tad jūs to zināsiet daudz labāk nekā es. Paldies! Mm, replikas jums tā tad nebūs. Es dodu vārdu Mihailos Ņevskas kundzei. Žēmī, gospodin Levandovski. Paldies, priekšsādātāji. Levandovska kungs. Lozovičs kungs jau gandrīz uzdevu jums to jautājumu, kur es jums gribēju vaicāt, bet vienalga es gribētu jums arī kaut ko pajautāt. Jūs norādījāt, ka komisija steidzam pārskatīs finanšu regulu, ņemot vērā jauno Eiropas ārējo darbību dienestu. Vai jūs lūdzu varētu raudzīties ka tas notiek tuvākajā laikā. Un otrkārt, es gribētu jums pavaicāt, kā jūs vērtējat savu lomu dialogā ar parlamentu un padomi kopējās ārējās un drošības politikas sakrībā. Lūdzu. Paldies, Levandovska kungs, divas minūtes atbildēt. Not to repeat too much. Es, lai neatkārtotos par runājot par ārējo darbību dienestu, teikšu, ka šī problēma nav vienkārša attiecībā uz finanšu regulas pārskatu. Tas būs tāds ļoti steidzams, steidzīgs pārskats, un tas ir pretrunā ar parlamenta rezolūcijas 17. punktu. Rezolūcija, kas tika pieņemta par 2010. gadu, tajā tika pieprasīts, ka visi jautājumi, kas ir saistīti ar uh, finanšu pārskatiem, ir jārisina uz uh, trīs gadu pārskatu bāzes, un tas būtībā neatiecas uz tādu steidzamu pārskatu, bet ja mēs vēlamies pabeigt šo uzdevumu, proti izveidot šo dienestu līdz aprīļa beigām, tad mums ir jāveic šis uh, steidzamais finanšu regulas pārskats pretēji tam, ko Grēslas kundze par to domā. Un es zinu, kāda ir šī pozīcija. Pašu problēmu es jau esmu aprakstījis, bet šai institūcijai ir jābūt neatkarīgai attiecībā uz finanšu regulu, un tas nozīmē, ka tai būtu jābūt atbildīgai par administratīviem izdevumiem. Bet, protams, te mēs paralēli runājam, arī Aštons kundze ir atbildējusi jaut uz jautājumiem par šo punktu, un tāpēc es vēlos to visu tā, nu, atvērtu paturēt. Protams, mēs runājam arī par operatīviem izdevumiem, tiem būtu jākontrolē, un tiem ir jāietilpst komisijas budžetā, bet visbūtiskākais paziņojums ir tas, ka uh, gan no administratīvā viedokļa, gan kā atsevišķa institūcija, gan no operatīvā viedokļa. Um, šis dienests izpildu ziņā ir atbild, budžeta izpildu ziņā ir atbildīgs parlamenta priekšā. Paldies. Paldies. Tagad Kalfina kungs, sociālistu demokrātu vice Priekšsādātājs, paldies, priekšsādātāja kungs. Tavadavs kungs, mēs zinām, ka budžeta līdzekļu nepietiek attiecībā uz Eiropas ekonomikas attīstību, tīpaši tagad krīzes laikos un pēc krīzes periodā. Un tāpēc Eiropas Savienībā ir jādara viss iespējamais, lai maksimāli efektīvi izmantot šos te ierobežotos līdzekļus. Uh, iespējama virzība varētu būt palielināt Eiropas investīciju bankas iesaisti. Politiskajās vadlīnijās nākamajai komisijai Barozo kungs aicina palielināt saplūšanas Eiropas fondu un Eiropas um, investīciju banku aizdevumu līdzekļus ar pašreiziem instrumentiem. Levandovska kungs, kā ir šī robeža, kāds ir šis līmenis uh, Eiropas investīcija bankas iesaistēji? Parozo uh, kungs, manuprāt, pārāk uh, daudz cer uz banku, bet kāds ir jūsu vērtējums attiecībā uz instrumentiem, kur uzsāk 2007. gada Eiropas investīcija banka attiecībā uz um, atbalstniekšanu maziem un vidējiem uzņēmiem un kas būtu jādara, lai atvieglotu piekļuvu Eiropas fondiem un ilgtermiņu investīciju? investīcijām, um, neradot jaunas instruments. Paldies. Monsieur Lewandowski, pour deux minutes. Paldies, Lewandowska kungs, divas minūtes. Well, uh, the major vehicle... Galvenais Galvenā atbilde no kopīgā budžeta uz šo ekonomisko krīzi ir atjaunošanas plāns. Un uh, mēs esam daļa no šī plāna. Un te ir runa par uh, 5 miljardiem eiro stimulējošiem pasākumiem dalību valstīs. Man līdzteks jūsu jautājumam svarīgi liekas pieminēt to, ka pastāv Eiropas fondi Tie ir pieejami, piemēram, lēmums vairāk nekā 6 miljārdus eiro atvēlēt koheizijas jomai ir viens no, kohēzi, ir viens no krīzes apkarošanas līdzekļiem, kas, ja, ja mēs runājam par Eiropas investīciju banku, tad tā, tās iesaiste palielinās un ir jāpalielina šīs bankas kapitalizācija, jāpalielinās iespējas un jāraugās, lai līdzekļi vairāk nonākt mazo un vidējo uzņēmumu rīcībā. Un te mēs esam kā vidutāji, bet mums ir juridisks pienākums raudzīties, lai banku sistēma, kas eh, iesaistītos divu tik lielā mērā, un te ir runas par līguma saistībām. Uh, bet tā ir viena no iespējām, un tāpēc mēs varam teikt, ka 75 miljārdu eiro ir šis te kopīgais aizdevuma apjoms gadā visā Eiropas Savienībā. Un es ļoti daudz domāju par jauniem finanšu instrumentiem, par to, ka tos vajadzētu integrēt un palielināt iespējas izmantot Eiropas budžetu. Paldies! Es ar citu sapratu, ka Barozo kungs bija arī um, uzticējis bijušajam. Investīciju bankas direktoram nodarboties tieši ar šiem jautājumiem ārpus Eiropas Savienības. Dargais kolēģi, vai jūs vēlties izteikt repliku? Man tikai viens Viena piebilda. Uh, uh. Ja Eiropas investīcija bankas loma ir palie, tiek palielināta, vai jūs, Levandovska kungs, apsvērtu uh, kaut kāds pasākums, lai neveidotos paralēls budžets Eiropas Savienības budžetam, ja, ja mēs, ja būtu pārāk daudz paralēli instrumenti, tā skaitā privātā sektora līdzdalība, tad Eiropas Savienības budžeta politika varētu, tai, varētu tikt apdraudēta. Un vai jūs domājat par papildus pasākumiem, lai palielinātu caurskatāmību šādu sab fondu sabalansēšanai? Paldies, Levandovska kungs, vienu minūtu. See... Tā ir viena no iespējām redzēt um, starp investīciju banku kā, kā tādu starptautisko valūtas fondu Eirozonas līmenī. Bet, uh, ja, ja mēs vēlamies, lai šī sistēma būtu efektīva, tad Te ir, te, te ir jāapvienos kaut kādā veidā ar, ar, ar šo te Eiropas Savienības budžetu, ko mēs varam darīt caurskatāmības labad. Te ir runa par valsts naudu, par valsts līdzekļu izlietojumu kontroli. Un ļoti būtiski ir šī te kultūra, kāda ir dažādās valstīs. Pie mums ir problēmas. Publiskā un privātā partnerība mūsu valstī nefunkcionē. Tātad, ka pastāv dažādas problēmas, tā skaitā krāpniecība, un tas ir ārkārtīgi grūts uzdevums valstīm, kas 20 eh, gadu laikā veido jaunu um, civilu dienestu, um, uzreiz pielāgoties šai sistēmai. Tā ir problēma, ja mēs vēlamies izmantot visu šīs te iespējas, tad vienīgais veids ir ar jauno finanšu instrumentu palīdzību, un Eiropas investīcija banka ir viens no ļoti būtiskiem, no vitāli svarīgākiem Paldies, tagad pāriesim pie Godmaņa kunga. Vienu minūtu, lūdzu. Lāsmistēļ. Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu Levandovs kungam pajautāt tādu jautājumu, kā pabeigt 2000, 2006. gada finanšu perspektīvas un struktūra fonds. Galīgais termiņš sociālās attīstības fondam ir beidzies, un 4,45 miljārdi netiks um, izlietot dalību valstīs 92,8% ir īstenoti. Kohezijas fonda termiņš ir šī gada beigas. Un te mums ir jārunā par skaitli 16 miljārdi. Un tas nozīmē, ka dalība valstis nav savus uzdevumus izpildījušas. Jautājums ir tāds, kāds ir jūsu viedoklis? Kā ir jāizlieto šī nauda? Vai citiem mērķiem? jo te ir runa par nu, globalizāciju un visādiem citādiem jautājumiem, vai arī tā ir būtu jāatmaksā atpakaļ dalību valstīm. Nav skaidrs, kāds ir jūsu viedoklis par to. Paldies, ļoti precīzs jautājums. Divas minūtes, Levandovska kungs. Tātad šīs saistības, kas nav īstenots, dod signālu, ka politiskais process nav, nav pabeigts, un tas viss ir, neraugoties uz pūlēm, mēs neesam savus mērķus sasnieguši šāda veida politikā. Protams, galvenais avots no šīm te neizpildītajām saistībām ir un būs kohēzijas politika. N plus 2, N plus 3 dažām valstīm. Es nevaru tagad uzņemties pats saistības. Protams, ir ļoti, šī problēma ir izplatīta un visi zina, ka vai, nu, šī te nav tiks atkārtot, izmantot, tas būs grūts uzdevums, ņemot vērā, ka šobrīd ir krīzes situācija un budžeta deficīti. Neto maksātāju valstīs ir liela. Vai, teiksim, piešķirt citiem mērķiem arī būs grūti. Uh, Te ir vēl viens papildus punkts, un, bet Un te mēs raugamies uz 17. punktu starp institūciju vienošanās tekstā. Tas attiecas uz dažām valstīm, piemēram, uz manu valstu, bet lūdzu nesagaidiet no manis tagad, un tas ir koleģialitātes labad. Nesagaidiet, ka es tagad uzņemšos saistības pateikt, kā uh, atrisināt šo te plaši izplatīto un ļoti precīzi nodefinēto problēmu. Paldies, Godmaiņa kungs, jums replika. Okay, existing future. As reacting to crisis. Ka... Eh, rēģējot uz krīzi, ir palielināti maksājumi koheizē par 10%, un tomēr tās varētu radīt problēmas ar reģionu komiteju, jo ir projekti vēl apritēji un cilvēki vēlas uzzināt, vai valdību un banku problēmu dēļ nevajadzētu minimalizēt līdzfinansējumu no dalību valstīm. Tātad Eiropas Savienība maksīs valsts vietā. Un jāsaka, ka jautājums ir tāds, ka šā, tiks izdarīts liels spiediens. Un skatoties uz pēdējiem datiem, uz 1. oktobri 25% izpildīt, bet atšķirības starp valstīm sasniedz 350% jautājums ir, kāda būs attieksme. Ja būs liels spiediens, tad ja bankas nesniegs finansējumu dalībvalsts nespēs pildīt saistības vai palielināt līdzmaksājumu vai atgriezties pie jautājuma, ka Eiropas Savienība vismaz uz nākamajiem diviem gadiem pārņem šīs saistības. Paldies! Paldies, Levandoska kungs, vienu minūti. Uh, so-called decommitment. Tā sauktā apņemšanās un citi jautājumi kohēzijā ir divpusīgi. No vienas puses tā ir disciplīna, un otrs puses tā rada grūtības. Es nevēlos atgriezties pie domas, ka tiktu pilnībā likvidēts līdzfinansējums, jo padomu jau ir pieņēmusi lēmumus, tā kā tā nav uh, tas nav paveicams uzdevums atkārtot šādu vingrinājumu. Labāk ir koncentrēties uz avansu maksājumiem un citiem piesardzības soļiem, kurus divos posmos ir spērusi komisija. Pirmais posms bija 2008. gadā un otrs posms 2009. gadā, kā palielinā kohēzijas fondu pieejamību. Un tas būtu kā instruments cīņai ar krīzi, tādēļ koncentrēsimies uz to, kas ir iespējams un politiski pieņemams. Paldies! Nu, katrā ziņā tik ilgi, kamēr kopienas budžets tiek finansēts tā, kā tas notiek, tas uh, būtu vienkārši suns, kas ķers paist savu asti, tad griešanās uz riņķi, jo tas ir uh, dalībvalstis, kas finansē. Uh, šo budžetu. Un tā ir viena no galvenajām tēmām, kas mums kopīgi ir jāizskata. Nu, tagad būs uh, neliels iestarpinājums. Lauksaimniecības un reģionālās komitejas vēlējās uzdot uh, jautājumus. Es sveicu šeit Kastrokungu, kas pārstāv savu komiteju, un viņam ir tiesības uz piecām minūtēm. Es ļoti atvainojos, ka tik maz, lai uzdotu jautājumus. Nu, jūs saprotiet, ka tas būs tad uh, piecas minūtes kopumā, jo uh, neskaitot Levandovska kunga atbildes, kas vilks divas minūtes. Lūdzu, De Castro kungs. Jā, priekšsēdētāji Lamasūra kungs, es vēlētos pateikties lauksaimniecības komitejas vārdā par šo iespēju. Komisāra kungs, debates šeit par kopienas budžetu mums e, te ir jārunā arī par budžeta samazināšanu, un par to mēs runājam īstenībā diezgan bieži. Tas parādās arī oficiālajos dokumentos, ko mēs esam redzējuši pēdējās nedēļās. Tomēr samazināt līdzekļus ir pretrunā tām, kā mēs vēlamies atbalstīt lauksaimniecību, sevišķi no pārtikas drošības viedokļa un no apkārtējās vidas drošības viedokļa. Komisāra kungs, uh, Nesenā pārtikas um, krīze mums parādīja, ka Varbūt vajadzētu tērēt vairāk naudas kopējai lauksamniecības politikai, jo citādi mums tiek sakropļots tirgus. Un um, šie tēriņi tikai pieaugs vēl vairāk. ASV m, mm, tērēja ārkārtīgi daudz uh, naudas, naudas, un tas ir daudz vairāk nekā Eiropas Savienība. Lemanduska kungs, kāda ir jūsu nostāja, tad, kad mēs runājam par šiem līdzekļiem, kas tiks tērēti kopēja lauksaimniecības politikai? Varbūt salīdzināsim. Eiropas Savienība tērē lauksaimniecībai mazāk nekā vienu procentu no budžeta, un tas ir daudz mazāk nekā ASV. Paldies! Lūdzu, Lavendoska kungs, 10 minūtes. Present. Jā, jums taisnība, ka atšķirībā no to, ko gaida cilvēki, mēs tērējam mazāk par vienu procentu no IKP, pat mazākā puse no procenta, jo tas ir tikai kopienas politika. Uh, un tad vēl tiek kaut kas pieliks dalību valstīs, jo vienmēr ir neatbilstība attiecībā uz tiešajiem maksājumiem. Tātad tas attīstīsies no tā, ka patērē vairāk kā 70% 80. gadu, 80. gados līdz tam, kas patērēs mazāk par 35%. Un es piedāvāju priekšsagatavošanu KLP, kā tas tika darīts 2002. gadā, un arī plānojot periodam 2007. un 2013. gadā, kas bija tāds slavens nolīgums starp Franciju un Vāciju, un šādu līdzīgu sagatavošanu vajadzētu veikt arī tagad, jo Lamasurkunga galvaspilsētā būs daudz lauksaimniecības ministru un daudzi no viņiem ir ļoti labi organizēti salīdzinot ar to, ko domā iedzīvotāji, jo, jo da, vairāk kā 20 ministri no dažādām valstīm, kas ir iesaistīti lauksaimniecībā, ir par KLP turpināšanu. Tomēr mums vajadzētu to arī pamainīt. Viena no tām ir savstarpēja atbilstība un lielāka servijas pievēršana vides jautājumos. Modulācija iespējams būtu jāiekļau kādā iespējamā vienošanās līgumā par lauksaimniecību, bet es nevaru iedomāties, ka mēs pilnībā atteiktos no šādas milzīgas Eiropas kopīgo centienu jomas. Paldies! Si, Paldies! Vai jums ir papildi jautājums? Paldies komisāru kandidātu par sniegto atbildi. Un tas, ko jūs minējāt beigās, es vēlos jums jautāt, vai jūs piekrītat, ka renacionalizācija radītu konkurences kropļojumus? Paldies, Levandovski kungs. Jā, es varu teikt tikai to, jā, Un tas ir viens no, tas bija viens no argumentiem mūsu strīdos pret renacionalizāciju. Tas ir ļoti sarežģīts līdzfinansēšanas un lauksainīcības jautājums, tur iesaist arī kohēzijas politika un arī par reģionālu attīstības fondu, vai tas ir jāiekļau kā daļa no teritoriālās kohēzijas, kā tas bija pirms šīs finanšu perspektīvas, vai arī uh, izmantot uh, divus. Tad mēs teiktu, modulācijai jā, bet renacionalizācijai, nu, tur mums ir šaubas. Paldies! Mēs arī pateicām De Castro kungu par viņa klātbūtni un par viņu uzdotajiem jautājumiem. Tad mums ir arī Hibneris kundze, kas pārstāv reģionālo komiteju. Viņa šeit arī ieradusies, un arī tāpat kā Kastro kungam, viņam ir, ties, viņa ir tiesības uz tikai vienu īsu minūtīti, un pēc tam viņa varēs vēl uz vienu minūti izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! In English, uh, in, in... Es uzdošu jautājumu angļu valodu. Atbildot rakstiski uz ceturto jautājumu, jūs teicāt, ka būs nepieciešams koncentrēt nākamo budžetu uz labi noteiktiem izaicinājumiem - konkurētspēja, klimata pārmaiņas un enerģētikas jautājums. Un es, no, jūs noteikti zinat, ka 2006. gada reformas kohēzijas politikā ir ļāvusi šai politikai koncentrēties uz šādiem izaicinājumiem, uz konkurētspēju, klimata pārmaiņām, uh, atjaunojumās enerģijas un enerģijas pietrūkuma jautājums. Un jautājums būs ļoti īss, un es būtu ļoti pateicīga, ja jūs varētu paskaidrot, kādēļ vismaz šķiet, ka jūs pieņemat, ka tās augtās tradicionālās politikas neatbilst nākotnes izaicinājumiem. Paldies, Levandovska kungs. Our domestic exchange of... Jā, es arī atbildēšu angļu valodā tas nav īsti pareizi. Arī ievadaļā es teicu, ka ne viss, kas ir tradicionāls, ir novecojis. Mums ir jāpanāk līdzsvars starp inovācijām un esošo zināšanu novērtēšanu, un tas attiec arī uz kohēzijas politiku, arī par vairāku līmeņu pārvaldību, kas ir piemērota kohēzijas politikā, tur runājot par finanšu plānošanu vietējā līmenī, to nedrīkst aizmirst. Un būtībā tā bija tāda mācīšanās prakses gaitā. Arī kopienās centrāla un austrum Eiropa, Eiropā. Tomēr ir ievērojama nobīde, izvērtējot un stādot kohēzijas politiku. Mums tas ir jāievēro. Bet nevajadzētu runāt tikai par pārdali, bet par to, ka mēs izmantojam reģionu potenciālu. Ne tikai nojaucam šķēršļus, bet arī ņemam vērā un liekam lietā reģionu polu, perspektīvas. Un kohēzija, kā attīstības, konkurētspējas, zaļas ekonomikas attīstības instruments jau tiek izmantots tā, tā sauktās Lisabonizēšanas ietvarā. Un tas tiks darīts nākotnē. Mēs nestājamies pretī kohēzijas jēdzienam, kas ir Lisabonas līgumā iekļauts kā, tāds, kā tāda novitāte. Paldies, uh, vien minūte. Um... Jā, es saku jums vēl paldies un, un arī par jūsu pieņēmumu, kas bija citādāks nekā tā, kā es domāju. Jūs uzskatāt, ka kohezijas politika ir moderna, un es ceru, ka jūs to atcerēsieties, kad eh, strādāsiet pie jaunās finanšu perspektīvas. Tāpat vēlos jums teikt, kandidāta kundze, ka lielākā daļa darbību un rīcību un ieguldījumu attiecībā uz klimatu pārmaiņām un arī runājot par inovācijām ir, ir tiem ir nepieciešams rīcības arī valstu līmenī. Paldies! Lies paldies, eh, priekšsādātās kundze. Nu, tagad mēs atgriezīsimies pie budžeta komitejas locekļiem, un es uz vienu minūti došu vārdu Žozē Manelam Fernandešu kungam uz vienu minūti no nu, tautas pētīs. Paldies, priekšsēdētāji! Atgriežoties pie klimata pārmaiņām. Eiropa izrādīja savu solidaritāti, ievērojot citus. Un to darīja Eiropas līderi kurā budžets ir 720 miljoni eiro. Un, lai arī šis fonds tika radīts bez Eiropas parlamenta konsultēšanās, tomēr tas ir svarīgs. Un man ir jautājums, vai jūs nedomājat, ka, ja mēs runājam par zinātnisko pētniecību un par dažādiem pilu projektiem. Vai jūs nedomājat, kā Eiropai un dalību valstīm, lai nezaudētu savu konkurēt spēju un spētu savienot konkurēt spēju ar mm, klimata pārmaiņām, vai nevajadzētu stiprināt šāda veida programmas? Un tas, protams, ietekmēs daudzgadējo budžetu. Paldies, Levandovska kungs, divas minūtes. Well, uh, research. Jā, izpēte un valsts iegulde, ieguldījumi izpēti ir tad, ja to var pārvērst komerciāli īstenojumos sistēmās un uzlabojumos, nevis izmantot to kā tādu pašmērķi, proti ieguldīt naudu izpētē. Šāda izpētē jādod komerciāli jūtamu labumu. Un tas ir, tā ir problēma Eiropā. Un īpatsvars, kas tiek ieguldīts izpētē, man liekas, nav nemaz tik maz salīdzinot ar citām valstīm. Tas, kas pietrūkst, ir privātā sektora sastāvdaļa, kas bija redzams fie, Galileo fiasko, kas tika uzskatīts kā publiskais privātais partnerības projekts, bet pašlaik tas tiek īstenots tikai ar valstu naudu. Uh, kas arī, protams, var sniegt rezultātus, bet eh, no budžeta viedokļa tas ir, tā ir ļoti liela jautājuma zīme. Un tāda ir mana atbilde attiecībā uz valsts līdzlību pētniecībā. Šeit mēs runājam ne tikai par summu lielumu, mēs runājam arī par uzņēmē darbības kultūru, par inovāciju kā uh, tādu kā apņemšanos sabiedrībā un uzņēmē darbības garu sabiedrībā un sociālo vīdi, kas ir nepieciešama, lai pārveidotu valsts ieguldīto naudu izpētē, īstā labumā konkurētspējai un tautsaimniecībai. Bet jūs runājat arī par citu jautājumu, par mūsu eh, saistībām ar attiecībā uz nabadzīgākām valstīm, un tas ir tāds kā ap, solījums no dalību valstu puses sniegt šīm valstīm 2,5 miljārdus eiro katru gadu. Un tā ir tikai neliela daļa no naudas, bet arī no mūsu kopienas budžeta tam tiks atvēlēta līdzekļi. Paldies, Fernandes kungs, vai jums ir replika? Liekas, ka nē, nu labi, ļoti labi. Tad tagad došu vārdu Frančiskai Balcānī kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien te bieži tika atkārtots vārds fleksibilitāte, un, protams, no tā izvairīties mēs nevaram. Ja mm, budžeta fleksibilitāte palielinās, tad tas arī kļūst efektīvāks. Un fleksibilitātes instruments saskaņā ar starp institucionālo vienošanos ir instruments, kas ir pašlaik nokļuvis lielās grūtībās, tāpēc, kad ir jārieģē uz ekonomisko krīzi, jums, Levandovsko kungs, ir jau liela pieredze šeit. Un man ir jautājums, kā jūs domājat padarīt budžetu fleksiblāku? Paldies! Lūdzu, Levandovska kungs, divas minūtes fleksibilitātes jums dots. Uh, Tas ir viens no būtiskākajiem paziņojumiem, ar kuriem esmu nācis klajā, bet mums ir jāņem vērā, ka te ir dažādi ierobežojumi. To var panākt, šo elastību var panākt dažādos veidos. Viens no instrumentiem ir elastība, un tas tika izmantots mm, spriežot par uh, budžetu katru gadu. Pagājušajā reizē man liekas, ka te bija runa par 190 miljoniem attiecībā uz fleksibilitāti 2010. gadā. Bet kas ir labi attiecībā uz šo elstības instrumentu ir tas, ka to var nodot tālāk uz nākamajiem gadiem. Un tieši tāpēc šīs te elastības apjoms, kas ir iekļaut šajā instrumentā, pieaug. Mums ir iespēja izmantot to budžetos, kur ir dažādas, dažādi nezināmie, ne tikai ne tikai deficīti, bet arī, teiksim, tādi jauni uzdevumi, kas varbūt nāk kā pārsteigums arī komisijai. Nu, līdz ar to tas, teiksim, palīdz atrisināt jautājums, kur ir, teiksim, jāatrod uh, jauni līdzekļi. Nu, varbūt gadās apmēram 200 miljonu nav daudz, bet nu tomēr tas tā ir tāda ārkārtas palīdzības rezerve piemēram, globalizācijas fondā, un, teiksim, viens, viens miljons no solidaritātes fonda, bet nu, tomēr tie ir līdzekļi, un tas ir viens no lielajiem sasniegumiem sarunās par finanšu perspektīvu 2007. un 2013. gadam, un es domāju, ka to vajadzētu turpināt, izvērst, tā teikt, iet vēl tālāk. Paldies. Frančiska. Paldies, Frančiska. Jums vēl viena minūte. Paldies. Um, vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu drīzāk iejaukties sevišķi, kas attiecās uz problemātiskajām rubrikām sevišķi 1 un 4? Landovski. I've got here the table of. Man šeit ir tabula ar tām problemātiskajām sfērām tuvākajiem gadiem. Ja mēs paraugamies uz desmitā gada budžetu, tad aina ir ļoti skaista. 1A, marža ir 0, 1B, 0 ir šī marža, 3A, marža ir 19 miljonu eiro. Praktiski nekas. Ceturtā pozīcija - viens miljons marža. Tātad mēs redzam, ka tas tuvāko gadu laikā nepieaug. Līdz ar to mums ir, mums ir jābūt elastīgākiem te. Savādāk nevar, bet, protams, nav skaidrs zināms, kā, kā mēs ar šo te pārskatu rīkosimies tālāk. Mēs esam pārskats veikuši daudz kārt esam pārskatījuši finanšu ietvaru, bet neesam snieguši labu vēstījumu attiecībā uz otro pozīciju. Īs. Paldies! Um, droši vien, kā šai atbildē bija vislielākā jēga šajā pēcpusdienā. Tagad es došu vārdu tam, kurš izglāba Eiropas eh, konvenciju. Tā ir Beļģija, un es domāju, ka viņi tuliņ izglābs arī Eiropas budžetu. Lūdzu, Žanluk, vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Nu, jūs esat pārāk laipnis pret mani, komisāri kungs. Jūs savās atbildēs pilnīgi pareizi norādījāt, ka Romas līgums bija mazliet citādāks, un situācija bija nedaudz citādāka nekā toreiz, jo toreiz bija runa par citiem jautājumiem, un es domāju, ka tad, kad mēs runājam par pašu resursiem, kas nāk no nacionālajiem budžetiem, tas nav nekāds labais risinājums, un sevišķi situācijā, kur uh, Mums tagad ir krīze un rodas arvien vairāk jautājumu, sevišķi Lisabonas līguma kontekstā, jo Eiropas Savienība ir arvien vairāk pienākumu, un tā ir tāda iekšēja pretruna. Tas man liekas, ka ir pilnīgi mm, mm, loģiski, ka mums ir jārunā par šiem pašu resursiem. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt, kā mums. Uh, vajadzētu vairākas lietas skatīties paralēli, un es domāju, ka komisijai te būs liela loma. Vai jūs domājat tur aktīvi piedalīties šajā jautājumā? Paldies, Levandovska kungs, divas minūtes. Talking... Ja mēs runājam par pašu resursiem, tad mēs, protams, piesaucam Alana Sūrvārdu, jo uh, viņš ir iesācis debats par pārskatu un par pašu resursu nākotni savos darba dokumentos un, un tiekoties ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem. Es jau mūsu uzklausīšanas laikā esmu pieminējis to, ka diagnoze ir vairāk vai mazāk viena un tā pati. Pašreizējā sistēma ir sarežģīta, un 2005. gada padomu secinājumos tas jau ir pateikts. Te ir ārkārtīgi daudz izņēmumu gadījumu, tā ir, tas ir atrodas ļoti tālu no Romas līguma par um, pašu resursiem, un te tiek aizstāvēt 75% no valsts ieguldījumu, kas būtībā nu, nozīmē to domu, ka es vēlos atgūt savu naudu. Es varbūt tā tā ir ļoti katras dalība valsts viedokli, kas attiec uz diagnozi labi, te viss ir ļoti skaidrs, bet kas attiec uz ierosinājumiem. Piemēram, Barozo viena komanda bija pasīva attiecībā uz pašu resursiem. Pēc tam, kad komisāra Šraiera ierosināja priekšlikums par nodokļiem, tad bija vēl priekšlikums no Somijas, kas vairāk virzījās uz to, ka vajadzētu valstīm tādus skaidrus ieguldījumus. Ir dažādi iespējamie risinājumi un parlamenta rezolūcijas, kas tikušas pieņemtas Lamas Urkunga ietekmē, jo viņš bija ārkārtīgi pārliecinošs šajā ziņā. Bet tagad mans uzdevums būs reaģēt divos posmos. Pirmkārt ar pārskatu, otrkārt ar jaunu priekšlikumu. Protams, mums ir jāliek galdā jauns priekšlikums par pašu resursiem, bet tam ir jābūt politiski izpildāmām. Es gribētu, lai tas būtu mana portfeļa tāds kā centrālais punkts, bet tas ir atkarīgs arī no valstīm, un es te atceros to notikumu ar tā dēvēto salās to krēslu. Premjerministrs Brauns nesen mēģināja ieviest jaunas nodokļus, un tur tika arī pieminēta frāze, mēs esam zaudējuši Ameriku. Paldies, Dēna kungs, vai jums ir vēl kas piebilstams? Nē, nav, nu, nu labi, tad es tagad došu vārdu Stefanam Lefalkungam. Jā, paldies. Labdien, Levandoska kungs, es vēlētos uzdot jums jautājumu kas saskanās, sa, sasbalsojās ar iepriekšējo jautājumu. Kāds ir jūsu iespējas vispār par Eiropas budžetu kā tādu? Jūs jau atbildējāt par pašu resursiem, bet ko jūs domājat par to, vai mēs varam izšķirties par šādu mazu Eiropas budžetu, vai varbūt arī jūs vēlētos, lai šis budžets būtu liels un spēcīgs, lai Eiropa varētu būt um, spēcīgs aktieris gan um, izpētes inovācijās, gan arī klimatais ar, uh, pārmaiņu novēršanā. Un tad man ir jautājums vēl arī par to, vai jūs aizstāvat to, ka vajadzētu līdzfinansēt abus uh, kopējās lauksaimniecības politikas pīlārus. Paldies, Lamanovska, kungs, divas minūtes for somebody who has. Man cilvēkam, kurš uh, ir atbildīgs par budžetu, liekas, ka, nu, jo lielāks budžets, jo labāk, jo tas jau vairo viņa iespējas, bet ir jāņem vērā reālā situācija. Un realitāte ir tāda, ka Eiropa ir pēc krīzes vai krīzes situācijā, un tāpēc es cenšos būt realists. Mēs nevaram salīdzināt komisijas sākotnējo priekšlikumu, ceturt, kas tika izteikts 4. gadā un sarunu rezultāts 6. gadā, noslēdzot 7. Eh, 13. gada finanšu perspektīvas. Šiem skaitļiem būtu jābūt tuvākiem. Mēs nevaram šo te atstatumu, šo atšķirību atstāt tik lielu, kā tā bija. Un varbūt, ka te, ir, te būs tāda mazāk grozība, jo mums ir nepieciešama jauna procedūra un lielāka pretimnākšana pēc tam. Realistisks novērtējums par Eiropas budžetu ir tāds, ka mums ir jāvirzās uz priekšu ar ierobežotiem resursiem situācijā, kad vajadzības pieaug. Tas ir paraz, paradoks - lielāka Eiropa par mazāku naudu. Uh, ir budžeta indeksācija, budžeta pieauga, bet, protams, izdevumi pat situācijā, ka nav krīze vai, teiksim, krīzes apkrošanas pakets ietvaros, publiskie izdevumi budžeta nacionālajā līmenī pieaug lielākā mērā nekā Eiropas Savienības budžets, bet te ir runa par nelielu indeksāciju un te ir arī tā problēmas būtība, jo vienmēr ir vieglāk samazināt ieguldījumu kopienas budžetā nekā ieguldījumu nacionālajā budžetā, jo te mēs varam vieglāk atskaitīties demokrātiskā sabiedrības priekšā ikvienā dalība valstī. Es vienkārši cenšos reāli raudzīties uz šo. Paldies, Lefolkungs! Man ir vēl tikai viens papildu jautājums. Vai tas nozīmē, ka jūs būtu drīzāk valsts premjerministru pusē vai tomēr Eiropas parlamentu pusē? Paldies, Lansūrkungs saka, ļoti vienkārši jautājums, lūdzu atbildēt. Mēs redzēsim praksē, bet uh, tā ir godīga vidutāja pozīcija. Es gribētu, lai mūsu rīcībā būtu daudz lielāka resursa, jo es redzu, kāda ir izaicinājuma, un tās ir liels problēmas līdztekus klimata problēmām. Mums ir daudz cits problēmas, kā finansēt ITER un Galileo un citus lielos projektus, kuri nepieciešami miljardiem eiro, pat ne miljoniem. Bet uh, tas ir jautājums par uh, pārbaudījumu praksē. Es būšu pragmatisks. Es nāku no kohēzijas valsts, no valsts, kas ir Eiropas Savienībā lielākā eh, kopienas eh, līdzekļu saņēmēji. Bet eh, man ir tomēr nedaudz jāraugās atstāts no tā. Paldies, tātad te būsim mēs, kam būs jālēm par to, vai E, jebkurš, kurš nav ar mums, ir pret mums, vai arī kurš nav pret mums, ir ar mums. Tas mums jālem pašiem. Nu, un tagad mums ir. Uh, dažu locekļu jautājumu, kuri ieradās ar nokavēšanos dažādu klimata nelaimju dēļ. Un tagad es došu vārdu uh, uh, šiem locekļiem, un tātad viņi uzdod jautājumu vienu minūtu. Lūdzu, Andres Kunze. Hello? Jā. Yeah. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es atvainojos, ka esmu ieradusies ar nokavēšanos, man bija problēmas nokļūt līdz Briselē. Es gribētu uzdot šādu jautājumu. Vismaz aizvadītos desmit gadus Eiropas Savienības budžets nav ticis pilnībā izlietots katra finanšu gada beigās. Uh, 10 līdz 15 procenti paliek neiztērēti. Un, lai gan tas tiek atspoguļots kā sarežģīta sarežģīt regulējuma problēma, manuprāt, tas tomēr parāda, ka nepietiekam tiek izanalizēt jautājumu un um, nav pietiekam liels konsultāciju darba sagatavojot budžetu. Es domāju, ka šiem te lūgumiem būtu jānāk no dalībvalstu puses. Un fakts, ka regulāts, regulējums ir sarežģīts, tam nevajadzētu ietekmēt plānošanas procesu. Pirmais, ko gribētu jums pavaicāt, ir tas, kā jūs plānojat organizēt budžeta veidošanas un programmēšanas darbu tuvāko gadu laikā. Un otrs jautājums ir tāds. Ko jūs domājat par Eiropas parlamentu, par to, ka tam tagad ir pilnvaras palielināt izdevumu līmeni dažādās pozīcijās? Paldies, Levandovska kungs, lūdzu. Thank you. Uh, Paldies. Ir divi dažādi jautājumi. Viens par uh, tām saistībām, kas netiek īstenotas bet tā tas ir uh, finanšu programmēšanas dabā. No vienas puses maksājumi pārsniedz uh, perspektīvas, un no otras puses ir tātad šis te saistības. Un uh, ir vairāk nekā 150 miljonu līdzekļu netiek iztērēti. Es domāju, ka galvenais ir tāds pārskatāms, lai būtu pārskatāms šī te uh, šīs te abas sadaļas eh, maksājumi un izdevumi un ieņēmumi, bet te ir runa par, te ir jārunā arī par eh, izlietotiem līdzekļiem. Ja nav notikušas kļūdas, bet, teiksim, eh, atvēlētie līdzekļi netiek izlietota, tā ir politikas sagrāve. Pol, pol, šī politika tad ir ciet uz fiasko. Nav panākti mērķi. Bet parlamentā un komisijā jau daudzkārt šis jautājums, tāpat arī padomē ir ticis apspriests. Prot, vai vienīgais risinājums ir pārskatīt finanšu regulu, lai šo procesu atvieglotu? Es domāju, ka jūs labāk par mani zināt atbildi. Uh, jo tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, kā modernizēt finanšu regulu, lai būtu mazāk neizlietoto līdzekļu un mazāk birokrātijas. Kas attiec uz programmēšanu, es domāju, ka tuvākajā nākotnē tam būtu jābūt līdzīgi. Igadējo politikas stratēģiju šogad jūs nesagaidīsiet, tāpēc, ka kolēģi ķersies pie darba diezgan vēlu, un līdz ar to mēs nevaram to sagaidīt. Parasti sākotnējais eh, budžeta projekts. Eh, pirms tam parasti tiek izstrādāta šī ikgadējā politikas stratēģija, un es neesmu pārliecināts, ka to izdosies tagad. Manuprāt, ka ir pārāk vēls, lai mēs tagad šo stratēģiju vispirms izstrādātu programmēšanas perioda sākumā. Paldies! Paldies, uh, eh, Andrēs Andresens kundz, vai tā, tā atbild jūs apmierina? The second part of the question was, what do you think about the... Otrā jautājuma daļa, ko jūs domājat par to, ka Eiropas parlaments uh, palielina budžetu dažādās pozīcijās. Parlamenta loma pieaug. Un te ir pilnīgi koplemšana, kas tagad tiek saukt par parasto likumdošanas procedūru, bet parlaments nav tik, uh, tam nav tik liela pilnvaru, lai tas vienpusēji varētu palielināt budžetu, jo tam tomēr ir uh, jāgūst atbalsts no. Uh, no pārējiem spēlētājiem un mm, parlamentam nebūtu nav tik vienkārši šo te politiku apbruņot ar līdzekļiem. Jo padomu, teiksim, ko pārstāv finanšu ministri, viņi izdara savus aprēķins un viņi ir atbild, atbild par valsts pienesumu budžetam un par visiem šiem te aprēķiniem. Uh, Un es domāju, ka finanšu ministra skatījums uz šo problēmu ir pilnīgi, savā, pilnīgi citāds. Šo te naudas plūsmu uz Briseli. Es domāju, ka tās nav parlamenta pilnvaru, pilnvarās. Tas sniedz pārparlamentu pilnvaram. Tā kā te nav runa par tādām vienpusējām modifikācijām, kas būtu iespējams. Uh, Liels paldies, Vertmanis kundze, no sarakstā neiekļauto locekļu vidus. Lūdzu, vienu minūti. Okay. Dankeschön. Uh, okay. Paldies. Arī es gribētu atvainoties par to, ka laika apstākļu dēļ es nokavēju sanāksmes sākumu. Man ir divi jautājumi. Pirmais attiecas uz globalizācijas fórumu fondu. Uh, kādā veidā tiks garantēts, ka šī nauda tik tiešām tiks izlietot paredzētajiem mērķiem, nevajadzētu atstāt valstu ziņā, bet gan Eiropas Savienības ziņā, bet kā mēs varēsim pārliecināties par šo izlietojumu. Un otrs jautājums attiecas uz šo te follow-up. Es gribētu uzzināt, kā ēku politika varētu tikt specifiskāk izklāstīta. Levandovski. Paldies, Levandovska kungs, lūdzu. Globalizāciju un ēku politiku mēs jau apspriedām uzklausīšanas gaitā, kas attiec uz globalizāciju, ir mehānisms, un mēs nevaram apstrīdēt mehānismu un spēles noteikums, ja tie būs spēkā. Mēs varam pārbaudīt un uh, modificēt šos noteikums, bet tas nav starptautiska, uh, starpinstitūcija nolīguma uh, ziņā, bet tur ir nepieciešams tādas nopietnākas diskusijas. Es negribētu pārmērīgi augstu novērtēt šo globalizācijas fondu. Par zemu novērtēt šo globalizācijas fondu. Te ir dažādi komisijas saistības, lai samazinātu šo slieksni, eh, proti palielinātu fondu līdzekļu pieejamību 2009 par 2009. gadu šie skaitļi, tas tagad ir pieejams, piemēram, uh, ir izmainījušies regulāri nosacījumi. Es domāju, ka tas ir viens no ļoti noderīgiem instrumentiem, lai mēs elastīgāk varētu izmantot ierobežotos resursus dažādām tādām neparedzētām lietām. Kas attiec uz ēku politiku, uh, izņemot Vatikānu, es domāju, ka mēs esam tagad Eiropā lielākais nekustamā īpašuma turētājs, un tāpēc es domāju, ka mums prioritāte ir pirkt, nevis īrēt, un vajadzētu mēģināt panākt sinerģiju. Un tas mums ir trīs izpildu varēja trīs galvenās ēkas. Uh, un nu, tik daudzas eh, administratīvās ēkas, mums vajadzētu mēģināt panākt šo te sinerģiju Eiropas Savienības dažādo institūciju pārstāvniecībām, dalību valstīs un ārpus Eiropas. Protams, ar to nepietiek, un es jau Holmēsters kundzei atbildēju, ka mums ir nepieciešams tāds ilgtermiņa skatījums un uh, ēku politikas stratēģija. Merci. Paldies! Ļoti labi, nu tagad es došu vārdu Gresleres kundzei. Lūdzu, Ingeborga. Uzsākt. Paldies. Kā referente es redzu, ka te ir daudz, daudz skaitļu trūkst. Uh, ir daudz tādu dokumentu, kur ir tikai milzum daudz nosa, nosaukumu uzskaitīt. Vai jūs esat gatavs uh, attiecībā uz visiem finanšu noteikumiem, attiecībā uz katru fondu um, izdarīt kaut kāds kopsavilkums, kur. Un otrs jautājums attiecas uz jūsu godīgo vidutāju uh, funkciju. Kā tas būs? Jo bieži vien ir tā, ka mēs vispār, ja mēs runājam, piemēram, par šo te ārējo darbību dienas, tad kā tas viss izskatīsies, kāpēc komisija nevēlas eh, parlamentu iesaistīt kā sabiedroto šī jautājuma risināšanā, un kāpēc komisija atsakās eh, iesaistīt tos ekspertus no, savas, kas, no savas vidus, kas ir eh, iedalījušies šī dienas veidošanā. Dasko kungs. Undisputed. Jā, Grēsvaras kundze noteikti ir autoritāte šajos jautājumos, un pie viņas jāgriežās, kad mēs runājam par dažādiem modifikācijas pasākumiem. Un man jāsaka, ka tieši pateicoties jūsu darbībai, tā parlaments 2006. bija krietni iesaistīts modifikāciju veidošanā. Tagad te ir koplēmums un nākotnē finanšu regulējums būs veikts ar koplēmumu procedūru. Es neesmu gatavs atbildēt uz pirmo jautājumu, un pirms noklausīšanās man deva padoma vismaz vienreiz teikt, ka es neesmu gatavs kādu jautājumu atbildēt. Tad, nu, es izmantoju šo iespēju un saku, šo jautājumu es nevaru šobrīd atbildēt. Un runājot par kodīgumu kā vidutājam, nu, dodiet man iespēju nevajag uh, pārbaudīt uh, manu reputāciju balstoties tikai uz šo ļoti svarīgo, bet tikai vienu no elementiem par šo ātrināto procedūru. Un arī Baronas Aštona teica, ka mēs esam noklausīšanos pirmajā stundā, un mēs jau rodam pretrumus saistībā ar parlamenta rezolūciju. Ja mums ir vajadzīgs šās ārējās rīcības dienas aprīļa beigās, tad ir jāpiemēro pātrinātā procedūra. Ja ieņemam ja vērā 17. punkta rakstīto, tad tur ir visai elastīgi viss definēts, bet tas ir jālo saistībā ar trīs gadu pārskatu, bet jūs esat ļoti nopietni spēlētāja un skatot visus jautājumus visbiežāk tiek minēts tieši jūsu vārds. To nu, es varu jums pateikt. Jā, Ingeborga ir pilnīgi tā sajūsmā par šo atbildi. Nu, Laslo, lūdzu, Surjan kungs. Biztos jelölt úrnak. Paldies. Mēs te tagad uh, sākam uzklausīt tikai komisāru kandidātus. Nu, un tagad mēs šeit šodien dzirdējām ļoti eh, daudz svarīgas uh, lietas. Un man liekas, ka Eiropas parlaments ir viena no budžeta rokām Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kāda budžeta politika tiek veidota. Nu, mums ir dažādi lozungi. Mēs te par brīvību, par cīņu pret klimata izmaiņām un pret daudz ko citu vēlamies cīnīties. Mēs runājam par sociālā lietu politiku un tad mēs arī e, reizēm kā dalībvalstis esam kompetenti šajās, šajos jautājumos. Ļoti daudzas nodaļas, kas te ir paredzētas, tiek arī Eh, saņem arī apakšfinansējumu. Un um, katrā ziņā mums vajadzētu cīnīties pret to, lai tiek sabojātu kopējā lauksaimniecības politika. Un um, tāpēc man ir jautājums vai mēs uh, varam nonākt pie tādas situācijas, kur riktu radīts dažiem reģioniem liels grūtības šajā jomā? Thank you. Paldies! Jā, tā ir jauna pieredze runājot par 2010. gada budžetu, kādas ir citas iespējas un maržas. Un jūs arī atbalstat multilingvismu. Es mēģināju vienu minūti runāt poliski, bet tikai vienu minūti, jo esmu pragmatiski noskaņots un es vēlos, lai komunikācija ar jums būtu vieglāka ja būtu viss noticis ar tulkojumu, tad mēs droši vien būtu tagad tikai pie kāda 15. jautājuma. Lai gan, protams, mēs eh, vēlamies attiekties pret visām valodām vienādi, tomēr ir savas priekšrocības arī manai pieejai. Jūs arī esat referents un jūs zinat, ka, ka galvenā jā, problēma bija lauksaimniecības politika. Un tas bija saistīts ar atvesļošanas plānu finansējumu, kas bija galvenais jautājums 2010. gada budžetam. Bet tas ir vairāk ņemts no tiešajiem maksājumiem, un kas ir mazā pārskatām naudas pārsūtīšanas kanāla un arī naudas ieskaitīšana pienfondā, kas bija parlaments sasniegums, ir ļoti labs piemērs. Un jau bija izmisīga situācija runājot par desmitā gada budžetu. Tādēļ es būtu ļoti piesardzīgs runājot par samazinājumiem lauksaimniecības rubrikā, jo mēs būtībā jaucāmies tirgu un lauksaimniecības tirgus ļoti atšķirās no tradicionālās ekonomikas teorijas, un tas ir ļoti grūti saprotams. Tas ir ļoti grūti arī pārskatāms līdz ar to. Paldies, Pieterskas kundze. E, moje pytanie dotyczy budżetów wspólnot na Mans jautājums attiecās uz budžetu 2011. gadā. Es vēlētos zināt, ko jūs domājat par mūsu uzdevumiem 2011. gadā, jo, protams, mums ir uzdevumi arī no procedurālā viedokļa, un tad vēl arī budžets tiks apsprināts saskaņā ar Lisabonas līgumu, un tādēļ būtu ļoti interesanti ja mēs varētu novērot to, ka Eiropas Savienība vienkāršotu daudzas lietas tādā plašākā nozīmē attiecībā uz ārpolitiku un tam līdzīgi, un kā mēs varētu dot efektīvu atbildi attiecībā uz kohēzijas politiku. Un tad man vēl gribētu zināt, kā šis 2011. gada budžets finansēs savas saistības attiecībā uz mūsu pilsoņiem. Nu, var sakot, es gribētu zināt, ko jūs domājat par šo 2011. gada budžetu vai budžeta priekšlikumu, kas drīks, drīz tiks publicēts. Mr. Levandovski. Paldies, Levandovska kungs. On one side, uh, let's, let's Jā. No manas puses ir procedūra. Mēs šo procedūru pārnesam uz otrpusējiem likumdošanas aktiem, un, un kas ir vajadzīgs, ir vienošanās par to, kā turpināt. Un tas ir daļai jau izdarīts, bet mums ir nepieciešama vienošanās aprīlī ar konsultāciju komiteju un ar attiecībā uz citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Lisabonu, lai varētu gludi turpināt šo budžeta pieņemšanas procedūru. Otrs jautājums ir apmierinātība ar budžetu, kā parasti, neiekļaujot neparedzētas iejaukšanos, galvenokārt tas attiecās uz ārlietu jautājumiem. Mums jārunā vēl par 75 miljoniem eiro. Tas bija viens no jaunajiem jautājumiem 10. gadam, un vēl 75 miljoni būs 11. gadā. Vēl 50 miljoni jāatrod solījumiem attiecībā uz klimata pārmaiņām, vēl ir Kopernikus un vēl citi jautājumi par programmām. Un tas ir saistīts ar budžeta projektu, kas jau tiek apspriests. Un tad ienāk vienošanās, kas tiek pārnesta no deklarācijām uz otrkārtējo likumdošanas aktu. Esam uzskaitījis tikai dažus no izaicinājumiem, attiecībā uz saturu, kas tiek iekļauts budžetā. Un galvenā modifikācija ir koplēmums par rezervēm. Tātad tas ir galvenais jaunievedums, par ko vēlos informēt kolēģis. Paldies! Nu, ļoti labi. Tagad mēs esam nonākuši pie saraksta beigu gala. Uh, Mēs esam varonīgi turējušies pie mums noteiktajiem laika termiņiem, par to es jums vēlētos pateikties, bet sociālisti un tautas partija vēl var uzdot vienu papildus jautājumu, uz kuru Levandoska kungs atbildēs vienu minūti. Tāpēc es došu vispirms vārdu Vogana kungam, un Levandoska kungs jums atbildēs vienu minūti. Tātad vienu minūti jautājums, vienu minūti atbildi. Paldies, priekšētāji! Ubners kunga minēja bažas par neseniem priešlikumiem attiecībā uz kohēzijas politiku 13. līdz 13. gadam. Kā jūs pārliecināsiet savus kolēģis budžeta ģenerāldirektorātā un padomē, ka viņa nevajadzētu renacionalizēt kohēzijas politiku līdz 13. gadam? Protams, līdz 13. gadam būs vēl daudz citu budžeta jautājumu, un jūs jau iepriekš to minējāt, ka ir jāparedz pārskata iespējas attiecībos patreizējo finanšu perspektīvu, vai jūs piekrītat tam, ka šāds tā pārskatā jāiekļauj ne tikai vispārējais budžets un griesti, bet arī jāskatās uz prioritātēm, tad mēs varbūt varētu ieviest radikālas izmaiņas un pārmaiņas attiecībā uz budžeta rubrikām. Paldies! Paldies, Lūdzu, Levandovska kungs! Uh, Mums jāskatās uz šo neoficiālo un nesagatavoto dokumentu. Mēs apmainīsimies ar viedokļi, ar Barozo kungu un Hībners kundzi. Mums ir korespondence par koheiziju. Viss šis jautājums par renacionalizāciju vienīgais arguments Nu, es to saprotu, bet ja mēs vēlamies, lai tiktu koncentrācija izdarīt uz kohēzijas politiku, tad vieglāk to darīt no apakšas, no augšas uz leju, nevis no apakšas uz augšu. Bet uh, tas nav mans viedoklis, es vienkārši nepiekrītu šādai pieejai un droši vien to nevajadzētu izmantot. Neviens jau šeit nepilnvaro šo neoficiālo dokumentu. Paldies, Lavijas kungs, viena minūti, nevairāk, un uh, pēc tam vēl Aglonda kungs varēs vienu minūtu uzdot jautājumu. Lavandovska kungs, mēs tikko uzzinājām, ka jūs uh, lielā mērā nezināt, kas ir šajā neoficiālajā dokumentā, kas kaut arī tur ir iekļauts tāda rubrika komisija, tomēr neviens par to īsti neuzņems atbildību, bet tās saturs un tā nodaļas nav jums pieņemamas un jūsu uzklausīšanas laikā jums nepatika, ka jums uzdod jautājumus par kopējo lauksaimniecības politiku, nu tad noslēgumā es vēlētos jums pateikt, ka šī politika būs viena no prioritātēm Eiropas Savienībā, un tas tiks atspogļots budžetā, bet mans jautājums ir par to, um, ja balsoties uz vienu no jūsu iepriekšējām atbildēm, vai jūs domājat, ka kopējās lauksaimniecības politikas budžeta līmenis ir jāuztur? Uh, Lūdzu, Levandoska kungs. Jā, vēlreiz par kohēziju. Jā, es to uzskatu par neoficiālu dokumentu, par būtībā nēsošu dokumentu. Runājot par lauksaimniecību, tur jau viss ir skaidrs, tur mēs turpinām no vienošanās var šīrak un šeit ir. Bet šis procents mazināsies līdz aptuveni 35% līdz 2013. gadam, un divās galvenajās budžeta jomās - kohēzija un lauksaimniecība - mēs ņēmām vērā arī notikumus politiskajā pasaulē, un tas ir draugu sanāksme attiecībās kohēziju un lauksaimniecībai. Tur satiekas lauksaimniecības ministri no dažādām valstīm. Un, ja tur ir vairāk kā 20 šo ministru, tas nozīmē, ka kaut kas tiek gatavots šādai nozīmīgai izdevumu palielināšanai nākotnē. Aklunda kungs, lūdzu, vienu minūti. Jā, paldies par jūsu elastību attiecībā uz jautājumu. Kandidāt kungs, es vēlos atgriezties pie izpētes un izstrādes programmu numur 7 par izvērtējumu, kas notiks saistībā ar gaidāmo vidustermiņu pārskatu. Tātad, kas jūsuprāt ir ideāls laiks un aptvērums šādam, šādam apskatam septītajai programmai, kad, tā, kad tas būtu jāsāk? No vienas puses tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo ir ļoti liela, līdz, ļoti liels pieaugums šajā programmā, bet no otras puses ir problēma, jo rodas liela birokrātija un grūtības ar to, kā atgūt ieguldītos līdzekļus. Un Es skatos, kā nodrošināt finansējumu izpētēju labumu guvējiem. Šī ir problēma, kas saistīta ar apmēru. Nu, viens A ir samazināts no komisijas priekšlikuma par 20%, bet es uzskatu, ka pētniecībai ir jāsniedz rezultāts, ne tikai apjoms. Man uztrauc, ka lasot grozījums desmitā gada budžetam par samazinājumu šajā jomā. Tas nozīmē, ka mēs neizmantojam šo ierobežoto naudas summu. Tāda ir mana atbildu šodien. Lielas paldies! Nu, mums vēl ir palikušas tikai trīs minūtes. Tāpēc es vēlētos pavisam ātri pateikties eh, komisāra kandidātām par to, kā viņš šeit bija, lai pavisam nopietni un izrādot savu kompetenci mums atbildētu uz jautājumiem. Viņš to darīja precīzi, viņš atbildēja uz visiem jautājumiem, viņš bija ļoti pacietīgs Un tas ir kaut kas, ko visi locekļi noteikti augstu novērtēja. Es vēlētos pateikties arī visiem locekļiem, gan no budžeta komitejas, gan no citām komitejām par to, ka jūs ievērojāt noteikums un sevišķi izteikšanās laiku. Levandovska kungs, mēs jūs uzņēmām ar dalītām jūtām. No vienas puses mēs jūs apskaudām, mēs būtu gribējuši sēdēt jūsu krēslā, uh, bet no otras puses sevišķi jaunākie vēlējās kādu dienu atdarināt jūs un sakot jūsu paraugam. Tas, kas mani pārsteidz šajās, šajā viedokļa apmaiņā, kas mums bija šajā pēcpusdienā, tas, ka mēs redzam, kā mēs grasāmies mainīt sistēmu, un tas ir pilnīgi skaidrs jautājumi, kas jums tika uzdoti, tika uzdoti kādam, kas tikpat labi būtu varējis kandidāts lauksaimniecības komisāra amatam vai um, ārlietām vai transportām vai jebkur citu komisāra amatām. Un tas nozīmē, patiesība sakot, ka Lisabonas nolīguma budžeta komisāram, mm, komisāru tajā kopumā ir tāda pati loma, kāda būtu finanšu ministram nacionālajās valdībās. Līdz šim tas tā nebija, bet tagad tas tā būs. Jūs jau pāris reizes uh, norādījāt, ka ir jāņem vērā politiskā situācija un jābūt realistiem. Tam mēs bez šaubām piekrītām, taču no otras puses Eiropas Savienībā, ja mēs esam tikai realisti, tad nenotiek pilnīgi nekas. Žans Monē lietoja tādu brīnišķīgu formulu. Viņš teica, ir jāņem vērā fakti, taču ne fatalitāte. Nav nekādas eiropeiskas fatalitātes, tāpēc es domāju, ka šīs dienas viedokļa apmaiņa mums parāda, kā ir ļoti liela konverģence mūsu vidū, un mēs vēlamies pilnībā izmantot jaunās pilnvaras un jauno institucionālo kontekstu, ko mums piešķir Lisabonas nolīgums. Uh, protams, ņemot vērā arī starptautisko un iekšējo politisko un ekonomisko situāciju, bet nekrītot fatalitātei un esot kreatīvi. Paldies, Levandovska kungs, es jums vēlu visu to labāko. Un visbeidzot.